Paldies, ka esat pievienojušies arī mums, arī šajā uzklausīšanā, kur mēs runājam par drošību gan tīklos, gan vispār. Un līdz to man ir liels prieks šeit sveikt Andriasu Švābu kungu, kurš ir arī atbildīgais un ir organizējis šo uzklausīšanu. Tāpat ir prieks arī sveikt visus pārējos deputātus un visus arī mūsu klausītājus un sekotājus, kas piedalās šodien. Šis jautājums ir galvenokārt vērsts to, lai mēs izskatītu dažādu veidu viedokļus par šo komisijas priekšlikumu. Un mēs esam šeit atbildīgā komiteja un Andrēs Švāps atbildīgais referents. Tādēļ es došu vārdu viņam, lai viņš iepazīstina šo pašu priekšlikumu. Bet pirms tam es arī gribu sveikt visus, kuri mums seko arī mājaslapā, internetā. Mums jāatzīst, ka dažkārt šis skaits, eh, skaits ir diezgan liels mūsu sekotājiem, un, ja jūs to darat, es jūs sveicinu. Vārstāt Andresam Švābam, un tālāk pastāstīšu par praktisko kārtību. Mēs uzklausīsim ekspertus, tātad līdz pulksten četriem pirmo komandu, kuri runās par to galvenokārt nodrošināt labāku tīklu aizsardzību un informācijas drošības nodrošināšanu. Tālāk pēc tam no četriem mēs runāsim par kopējo izpratni, ko vispār mēs saprotam kā kiberdrošība un kā mēs varam pārvarēt šo izpratnes plājusu. Un par katru runātāju mm, es lūkšu viņiem pašiem arī iepazīstināt ar sevi pirms uzrunas. Vienlaikus es vēlos jums arī visiem arī parādīt šo dokumentu, tātad, kur ir apkopot visu mūsu ekspertu, uzaicināt šodienas runātāju um, dzīves gājums CV. Tas arī viss, ko šobrīd varu teikt, un vēl tikai tad ir par reglamentu. Katram runātājam ir uzstāšanas laiks. Es jums arī te norādu uz jums pieejamo pulkstenī, kas jums palīdzēs tur uh, sekot laikam. Jums jāatceras, ka jums arī jāatvēl laiks atvēl, lūdzam, ieplānot arī jautājumiem un atbildēm. Un arī tad būs šis saruna dialogs. Nu ko, vārds jums, Andrija Švāb, jūs varētu pastāstīt par pašu priekšlikumu, ko jūs ar to plānojat darīt. Un tad arī sāksim uzklausīšanu. Lūdzu, Andrejās. Thank you so much, Chairman, uh, for giving me the opportunity to. Paldies par šo iespēju arī pateikt nedaudz uh, ievadvārdus, pirms mēs arī ķeramies pie pašu uzklausīšanas. Ievaddaļā pirmkārt vēlos pateikties sekretariātam, kas ir strādājuši ļoti aktīvi un dedzīgi, sagatavojot šo uzklausīšanu. Mēs esam atbildīgā komiteja jautājumos par direktīvu, par, par tīklu drošību un informācijas drošību. Un uh, vēl šodien varēsim daudz jautājumus precizēt un padarīt skaidrākus. Jo neviena cita komiteja nav labākās pozīcijā, lai nodrošinātu šādu visaptverošāko pieju. Tiešām, ko mēs arī esam definējuši kā holistisko pieju, jo to saistās ļoti daudz jautājumu par kiberdrošību. Mums arī jāuzdod jautājums, cik lielā mērā un kādās jomās mēs kiberdrošību saprotam jau kā patērētājiem vistiešāk pietuvināto arī pieredzi. Vai nu tad ir runa par brīvprātīgu vai kaut kādu arī uzspiestu, jeb no nu, diktētu ar likumdošanu noteiktu ietveru? Tālāk jautājumi, kuri ir kas ir jāuzskata par kritiskās infrastruktūras elementiem un kādā veidā mēs varam nodrošināt, ka nu, tomēr ir nodrošina maksimālo izturību, lai gan jāatzīst, ka tāda maksimālā rezistence jau nav iespējama, lai arī patērētāji to vēlētos. Tāpat arī mēs vēlētos noskaidrot šodien, cik lielā mērā mēs, Eiropas parlaments, varam veicināt šo Eiropas komisijas priekšlikumu to uzlabot, lai pārobežu jautājumi, kas tiešām ir mūsu direktīvas arī būtiskais centrs, lai tad tos varētu risināt, un arī noteiktu vismaz minimālās prasības katrā dalībvalstī. No otras puses, tātad Eiropas mērogs un arī nacionālais. Es domāju, ka mēs pēcpusdienā varētu arī panākt būtisko informāciju šajās jautājumās. Pēcpusdienas otro daļu veltīsim sadaļai par kopējo izpratni, kas īsti ir kiberdrošība, ko tā nozīmē. Un es ar lielu nepacietību jau gaidu arī, arī otrā paneļa runātāju viedokļus, viņu ekspertu tātad uzrunu šodien, kā viņi vērtē, kā vispār ir, kā notiek šobrīd drošība iekšējā tirgu. Un um, šodien jau Mēs esam konstatējuši daudzus kiber uzbrukumus. Bet jāatzīst, ka tas, protams, nav satricinājis eh, iekšējo tirgu tādējādi, ka tas vispār apstātos. Tā kā mēs ceram, ka šādu mūsu rezistenci mēs nodrošināsim nākotnē. Un es būšu pateicīgs arī ekspertiem par viņu atzinumiem, lai viņi palīdzētu mums šīs jautājumas labāk saprast. Un es arī labprāt daudz idejas iekļaušu vēlāk savā ziņojumā. Lūk, tas arī īsts ievads un es domāju, ka mēs tādā varam ķerties pie uzklausīšanas. Paldies! Labi, tad ķeramies pie pirmās paneļu diskusijas. Mums ir četri eksperti, un viņi nu runās arī par to, kādā veidā mēs varam nodrošināt. Nu, es nezinu, vai mēs varam teikt nodrošināt, bet kādā ziņā censties piedāvāt iespējami drošu tīklu un informāciju, tātad to visu arī sargāt. Iespējams, ka mums te būs tā trīs dažādas pieejas. Pirmkārt, mēs dzirdēsim Arijānu Kīzovu, kurš pārstāv Eiropas politiku centru. Viņš ir politikas analītiķis eh, finanšu pakalpojumu un komunikāciju jomā. Tālāk uzklausīsim Igaunijas eh, ekonomikas ministrijas pārstāvi Igaunija un tās valdība jau ir vistiešāk uz savas ādas Eiropas Savienībā izjūtas, ko nozīmē kiber uzbrukumi. Neviena cita valsts nav bijusi tik intensīvi pakļautam, un tādā ziņā Igaunija, protams, varēs dalīties ar savu pieredzi. Un es zinu, ka jūs arī strādājat šobrīd tieši pie Igaunijas kiberdrošības stratēģijas jau arī nākošajiem posmiem. Mēs labprāt dzirdēsim jūsu pieredzi, un kā jūs vērtējat, kā Eiropas priekšlikums tad arī varētu sasaukties ar jūsu pieredzi. Tālāk Troils Ertings, eh, kurš pārstāv Eiropolu. Apiedošana tas ir Olivija Borgerstāls. Uh, viņš pārstāv Eiropolu. Un tātad viņš strādā Eiropas krimēl, kri, kibernozieguma centrā. Tātad viņš katru dienu seko līdz šādiem mm, notikumiem. Nu, labi, es domāju, mums katram 15 minūtes, bet tā kā mums ir jāatvēl laiks jautājumiem, es aicinu jūs tad iekļauties 15 minūtēs, gan jūsu uzrunu, gan arī jautājumi. Un jūsu sagatavoties lai parādīs te uz ekrāniem, tāpat ar viņu arī jau izsakopēti, un es ceru, ka tas jums arī vēlāk būs pieejams internetā. Un es nezinu, kā tehnoloģijām šobrīd ir, vai mūsu mm, Es neesmu gan izpētījis, kā tas īsti darbojas. Ja mēs rādām prezentāciju vai šo slaidu arī var redzēt tie ļauds, kas seko mūsu darbām internetā. Nu, es ceru, ka tas ir iespējams. Un tā ir vārds jums. Lūdzu, Arijāne. Paldies uh, par uzaicinājumu. Man sauc Arijāna Kīzova. Esmu Eiropas politiku centra um, analītiķe. Un mēs esam uh, arī šeit uh, arī absolūti. Um, svarīgie um, sabiedrotie, un mēs analizējam Eiropas politikas, un uh, te mēs galvenokārt piešām visam uzņēmumu, ka mums ir jākonsultē arī ekon komitejas sagatavotie pamatlēmumi. Bet jebkurā gadījumā mēs darbojamies kā tāda ideja domnīca un ideja ģeneratori, un mēs esam absolūti politiski neatkarīgi, un mēs galvenokārt nodomājamies ar dažādu Eiropas komisijas priekšlikumu izvērtēšanu. Nu, un, lai to nodrošinātu, mēs, protams, arī daudz konsultējamies ar privātā sektora pārstāvjiem un valsts sektora pārstāvjiem. Un arī šodien mēs esam ļoti nopietni strādājuši pie tā. Un šo novērtējumu es vēlētos arī jums tālāk arī atspoguļot. Savā prezentācijā es īpaši vēlos uzsvērt arī ekonomiskos aprēķinus. Tātad, kā mēs uzskatām ar ekonomiskiem argumentiem, mēs varam pārliecināt par nepieciešamu veikt kiberdrošības pasākumus mēs īpaši vēlamies balstīties arī uz komisijas priekšlikumu 14. pantu. Mēs vēlamies arī izpētīt, kādā situācijās komisijas ieviestais ziņošanas pienākums arī ir absolūti vienmēr nepieciešams un kad to varētu arī nepiemērot. Tātad mēs skatāmies, kā mēs arī varam iekļaut tirgus dalībnieku atzinumus un idejas. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu 14. pāntu tirgus dalībniekiem jānodrošina tirgus aizsardzības pasākumi, kas atbilst jaunākām tehnoloģijām. Tādā ziņā, ka risku pārvaldība un jaunāko tehnoloģiju izmantošana jau ir noteikts ar likumu. Tādā ziņā tas nozīmē lielu iejaukšanos uzņēmēju darbībā. Mērķis, protams, ir nodrošināt, ka izmantotie tīkli ir drošāki un tos var jālabāk ātri saglabāt vai atjaunot pēc uzbrukuma. Un ka tas, protams, ir drošāk pašiem klientiem. Kādēļ tas tā ir? Protams, uzņēmēji paši interesēs ir arī saglabāt un arī investēt IT sistēmu uzturēšanā un drošības nodrošināšanā. Lai gan jāatzīst, ka īstenībā ir tā, ka tāds uzbrukums konkrētām uzņēmumu datubāzēm jau nevienmēr uzreiz nozīmē uzbrukumu sabiedriskam labumam. Uh, ja tas ir tikai privātā uzņēmuma, varbūt arī kāds uzbrukums, tad tas paši vien netiek pamanīts. Un bieži vien šāda veida uzbrukumi ir pamanāmi tikai tad, ja atsevišķas sistēmas daļas nefunkcionē kā pienāks. Un dažādu klientu datu bāzu uzlaušana un informācijas nolaupīšana parasti pat netiek pamanīta. Un tas tikai atklājas daudz vēlāk. Līdz ar to, ka uzņēmējiem ir ļoti drū, grūti identificēt atsevišķu identitātes eh, vai datu zādzības gadījumus un vispār konstatēt šādus drošības pārkāpumus. Ko tas nozīmē? Tirgus dalībniekiem tātad ir ne tikai jāapzinās tās kaitējums, kas tiek nodarīts uh, viņu varbūt tādas nevērīgās attieksmes pret drošību dēļ, bet ka viņiem ir jāsaprot, kāds ir vispār lielākās seks, par ko viņas paši sākumā nepamana. Piemēram, ja netiek nodrošināts maksājumu eh, pakalpojums, tas nozīmē, ja jūs arī vēl pieprasat pēc atsevišķas kompensācijas, nu tad tādas, protams, kompensācijas jūs varat ļoti reti, kad piedzīt. Un bieži vien nav skaidri noteikts, par ko tad īsti atbild pats uzņēmums, un tā tā, ka viņiem nav skaidri nodefinēta viņu finansiālā vai arī atbildība, tad viņi ļoti maz investē bieži vien drošībā. Ja mēs nosakām tehniskās arī prasības, tad tam ir, protams, kā jau nosaka 14. mans jābūt arī modernām un aktuālām tehnoloģijām. Tālāk par šiem ziņošanas pienākumiem. Jautājums, vai te varam piemērot vienkārši brīvprātības principu, lai pārvarētu arī šeit nevēlēšanos un uz, uz, uzlabotu vispārējo tīklu izturību un drošības līmeni? Nu, mēs esam analizējuši šo situāciju. Jau tagad daudz uzņēmumi Kiberdrošības jautājumos darbojas uz brīvprātības principa un neformālā garāžī sadarbojas. Šāda neformāla sadarbība nozīmē to, ka viņi apmainījās ar informāciju par visa veida drošības pārkāpumiem. Bet daudz svarīgāk būtu arī nodrošināt informāciju par risinājumiem. Šāda informācijas apmaiņa nozīmē, ka abi sadarbības partneri tā rezultātā iegūst drošākus tīklus. Piemēram, uh, enerģētikas uzņēmums, kas arī sadarbojas ar saviem ārvalstu uzņēmumiem, sabiedrotajiem, un viņi kopīgi risina drošības jautājumus tīklā. Šāda sadarbība ļauj viņiem uzreiz signalizēt un apzināties kiberuzbrukums un tad arī kopīgi sekt radītos zaudējumus. Viņi vēlas arī, protams, apsteigt uh, kibernoziegumu tehnoloģijas un tādā ziņā nodrošināt vēl spēcīgāku aizsardzību. Šāda sadarbība, protams, notiek parasti nozares ietveros, jo nozarē ir lielāka varbūtība, ka viņi izmantos līdzīgas programmas un tās savstarpēji savietojams. Vienlaikus jāatzīst, ka te varētu būt arī Mm, dažādi veidi pārmetumi, mm, uzbrukumi, un tad, ja ir šādi konstatējumi, tad arī šo informāciju var apmainīties un nodrošināt labāku izpratni. Tātad te kādā ziņā var jau izsākt arī analizēt un prognozēt tālāko attīstību. Un tāda brīvprātībā pieredze nodrošina labāku tīklu drošību visā Eiropā. Nu, kad tad īsti sadarbojas um, brīvprātīgi uzņēmumi? un kad viņi ir gatavi meklēt kopīgus risinājumus. Nu, atbildi būtu diezgan skaidra. Uzņēmums sadarbojas tad, ja viņi saredz pievienoto vērtību, ieguvumu, papildus tā kā bonus, kas palīdz uh, arī pārvarēt šīs radītos zaudējumus. Šāda sadarbība ir pozitīva un iegūms ir abām pusēm. Tātad šīs pievienot tā vērtība tīri naudas izteiksmē, tad to varētu teikt, ka tas ir, protams, ietaupītās izmaksas tīklu drošībai un, piemēram, nepiedzīvotie zaudējumi, un līdz ar to šos līdzekļus, kuri tad ir nav pazaudēti, var novirzīt e, papildus e, drošības pasākumiem un jaunu klientu piesaistīšanai. Tādēļ sadarbībājāt kopā ar profilaksi. Tā atklā, tā šobrīd ir pierādījusi kā vislētākais pasākums. Tātad sadarbībā un jau saulēcīga profilaksiska darbība, kas ļauj novērst iespējamos zaudējumus. Piemēram, 2011. gadā Sanī bija jātērē milzīgas summas, lai kompensētu klientiem un līdz ar to saglabātu viņu uzticamību, uzticību viņu uzņēmumam. Lūk, tādēļ ir svarīgi nodrošināt šādu sadarbības modeli, un, kas ļauj atklāt uzreiz ļoti laicīgi vājās vietas. Sadarbība ļauj mācīties kopīgā procesā. Ja tiek arī atklāts kaut kāds nepilnības, tad tās var arī novērst, un tad tās var novērst arī tālākos kiber uzbrukumus. Informācijas tālāka nodošana ir absolūti būtiska. Tā ir iespējama tikai sadarbības ceļā. Vēl par šo jautājumu, vai pietiek ar brīvprātības principu piemērošanu, lai nodrošinātu, ka tīkli Eiropā tiek aizsargāti vismaz minimālā līmenī. Nu, mēs esam analizējuši šeit šo brīvprātības principu līdzinējo piemērošanu. Tev jāskatās arī pakārtot jautājumu, kādos apstākļos tad uzņēmējiem ir gatavi sadarboties ar brīvprātības principiem. Nu, te ir trīs svarīgi kriteriji. Pirmkārt, ir jābūt tādai reālai, svarīgai informācijai, un kur tiešām ir būtiska, lai to nodot tālāk. Katrā ziņā uzņēmumi, protams, arī vēlas nosargāt būtisku informāciju, tātad jābūt kvalitātei, augstvērtīgai informācijai, kur uzņēmumi vēlas tiešām sargāt un nodrošināt informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem. Tādā ziņā būtu ļoti precīzi jāspēj identificēt varbūt drošības trūkums, lai varētu to pārvarēt. Otrais kritērijs - ātrāk informācijas apmaiņa. Jānodrošina, ka aktuāla informācija uzņēmumu sasniedz iespējami saulēcīgi, lai varētu novērst dažādu veidu arī iespējamos uzbrukumus. Un treškārt, trešais kritērijs ir uzticība. Jānodrošina, ka savstarpējā uzticība ir ievērota un saprot, ka informācija, ko ap, apmainās, tas viņiem nāk par labu, nevis ka tā tiks vērsta pret viņiem pašiem. Lūk, šie trīs kriteriji - būtiska informācija, strauja informācijas apmaiņa, savstarpēja uzticība ļauj uzņēmumiem tad sadarboties uz brīvprātības principa. Ja kāds no šiem kriterijiem īsti netiek ievērots, tad nekāda sadarbība nesanāk. Tādēļ mēs norādām, ka brīvprātīga principa ievērošana būs veiksmīga tikai tad, ir e visi šie trīs kriteriji, un tā rezultāti varam secināt, ka tas būs ļoti mazos gadījumos iespējams. Tādēļ mūsu atziņa ir tāda. Tā sadarbība, kas līdz šim ir jau notikusi brīvprātības principa, līdz šim ir notikusi nozares ietveros, un tas arī ir atgalno problēmu. Ar brīvprātības principu mēs panākam to, ka informācija tiek apmainīta tikai starp partneriem, bet tā nekļūst publiska. Lai nodrošinātu tiešām tādu visplašāku informācijas apmaiņu, te jānodrošina tādu tomēr citu ietvaru, uh, tad kopējo sarakstu, kurš ļauj tad arī nodrošināt šo informācijas apmaiņu. Kopā savēlkot. Sadarbība īpaši ļoti sensitīvā jautājumā par tīklu drošību ir iespējama šobrīd tikai nozars ietvaros, un jau tagad tāda apmaiņu sadarbība notiek ļoti nelielā apmērā. Eiropas Savienībā mums neizdosies pārvarēt šo pretestību ar brīvprātības principu piemērošanu. Lai nodrošinātu patiesu, lielāku tīkla aizsardzību, drošības līmeni, mums jānodrošina tomēr daudz spēcīgāki pasākumi, norādot arī uz savstarpējo saikni starp ekonomikas nozarēm un atkarību no kiber noziegumiem. Šeit mums jāatrod tāda pieeja, kas uz, balstoties izējot no Brīvprātības principu nodrošina zināšanas mehānismu, un tālāk to arī attīstām visā Eiropas līmenī. Visiem tātad iesaistītām pusēm būtu jāziņo par uh, drošības pasākumiem, un tad attiecīgi varētu arī uz to rēģēt. Un tad arī visi citi iesaistītie un neiesaistīti uzņēmumi varētu uz to rēģēt un padarīt vēl drošāk savas informācijas sistēmas. Lūk, te ir galvenā problēma ar kas mums nepatīk brīvprātības principu piemērošanā. Tā ka, protams, te visi tirgus dalībnieki piedalās un rada jaunas vērtības, tad viņi, protams, rada tā, tā kā zināmu sabiedrisko labumu. Bet nu ir arī trešā puse, kas izmanto par velti, jeb uh, ļaunprātīgi, un tādā ziņā visu informāciju nekādā ziņā neko no savas puses nepiedāvā. tad, protams, tad racionāli jau likties, ka labāk neziņot citiem, nestāstīt par mūsu drošības pārkāpumiem. Tādēļ būtu jānosaka, ka šis ziņošanas pienākums ir svarīgs un mērķiecīgs. Ar ziņošanas pienākumu tiek nodrošināts uh, atbilstīgs sadarbības līmenis, kurš savādāk nav iespējams. Ziņošanas pienākums nodrošina, ka iestāde saņem informāciju. Tam ir jābūt tā. Un līdz ar to šī iestāde var veidot tādu pamatdatu bāzi un novērtēt apdraudējumu līmeni. Tāpat arī var tālāk arī analizēt un skatīties tālāko attīstību. Vienlaikus ir skaidrs, ka šis ziņošanas pienākums nevar būt nu, tik par pamatu, ka tiek savākt neiespējams milzu daudzums datu, kas īsti nav jāapvielni. Tādēļ 14. pants nosaka, tiem jābūt būtiskiem datiem. Tādēļ šie sadarbības principi ir jāievēro. Tikai tādā ziņā varēsim nodrošināt uh, maksimālo kiberdrošības efektu un panāksim arī, ka uzņēmēji to atbalstam. Ko tas nozīmē konkrēti 14. pantam šiem ziņošanas pienākumam? Ziņošanas pienākums ir absolūti svarīgs, lai nodrošinātu uzticamu datu bāzi par kiberdrošības pasākumiem, vienlaikus sadarbības pievienotā vērtība ir jābūt skaidrai saskatāmai. Tāpēc, lai vispār tad arī uzņēmēji vēlētos sadarbīties ar šādu iestādi, un tad būtu jāparedz arī kompensācijas mehānismi šiem uzņēmumiem, lai nebūtu tā, ka. kas saņem arī visu brīdinājumus, to tālāk neizmantot. Tādēļ, tas, tādēļ, lai mēs nodrošinātu maksimālo sadarbības vēlēšanos, uh, ir jānodrošina uzticības gaisotne. Tādēļ 14. pantā, kur ir runa par to, ka drošības pārkāpumu publiskošana īstenībā nav vēlama. Tas tikai sanāk, ka nostāda dažs uzņēmums nevēlā pozīcijā un rada neusticības gaisotni. Tādēļ tas var arī tikpat ļoti kaitēt uzticamību, klientu, pat klientus atbaidīt tā, ka viņi vispār vairs neuztic uzņēmumam. Tādēļ no šādiem ziņošanas pienākumu vajadzētu tiešām drīzāk uh, iz, uh, izlobīt pašus faktus, nevis um, vai es vēlētu savilkt kopā visu to Diemžēl nē, jums vairs jau vairs nav nekāda minūte palikusi, neviena nav minūte palikusi. Paldies jums. Oh, so what... Iesākums bija tiešām ļoti noderīgs, un uh, mēs uh, zinām, ka, jā, esam minējuši 14 un 12 pantu, um, un te pāriesim pie nākošā runātāja. Gribētu iepazīstināt jūs ar Helēnu Raudu, un viņa runās par savu darbu, ko viņa dara. Um, strādājot dalību valsts valdībā. Tātad Igaunijas pārstāv. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels gods runāt uh, tik uh, cienījama klausītāja priekšā, un jāsaka, ka daudz no viņiem arī ir labi kolēģi. Un daudz jau droši vien ir dzirdējuši par uh, šīs kibervidas attīstību Igaunijā. Tas viss balstās uz 2007. gadu notikumiem, bet runājot par organizatoriskiem elementiem un Tam es pāriešu pāri ļoti ātri. Slaidi jums eh, šis materiāls ir pieejams, un tāpēc eh, lielākā daļa informācijas jau būs diezgan skaidri tajos redzam un saprotam. Un šis jāsaka, pirmais slaids ir diezgan vecs, jāsaka jau kādus trīs gadus vecs. Tātad kāds ir jaunais ris risks, kādu mēs to saskatījām jau toreiz? Mēs saskatījām jauna veida risku, kas parādās tāpēc, ka esam atkarīgi no tehnoloģijām. Ja Igaunijas sabiedrība nebūtu uz informāciju balstīta sabiedrība, tad 2007. gada kiber uzbrukumu būtība netika uzskatīta par svarīgu, bet tomēr tagad skatoties uz uh, uh, kibervidas uh, nozīmīgu, tā ir ārkārtīgi svarīga. Un tā, zināmā mērā, ir mūsu dzīves eh, pamats sabiedrībā. Tāpēc, sekojot eh, Švāba kunga teiktajiem par kritiski svarīgās eh, infrastruktūras elementiem kibervidē un tāpat arī par visu uz informāciju balstīto sabiedrību, tātad tie elementi ir saistīti. Es zinu, ka daudzi Briselē, piemēram, burtiski apskauž igauņus kuri pāris minūšu laikā var izveidot, eh, atvērt bankas kontu vai arī, teiksim, desmit minūšu laikā online režīmā var izveidot uzņēmumu. Bet, eh, lai mēs piešķirtu šai e-dzīvei vai dzīvei online, lai mēs to varētu šo pieredzi nodot citiem, tai jābūt uzticamai Varbūt dažādi kiber eh, notikumi, pārkāpumi, eh, tos var veikt atsevišķas personas, tie varbūt vērsti tikt uz eh, tehnoloģijām. Runājot par šo starp sektoru atkarību, tā ir attēlot šajā slaidā. Tātad to mēs redzam. Tā ir vienāda visur Eiropā. Tiek parādīts, cik visas lietas ir savstarpēji saistītas. Un tas katru dalībvalsti padara diezgan unikāli, jo kapacitāte un spējas un atkarība katrā sektorā, katrā dalībvalstī ir diezgan atšķirīga. Tātad šī proporcija. Pārvaldības struktūra Igaunijā, un tā ir aprakstīta mūsu kiberdrošības stratēģijā, un um, uz to, uz to mēs balstamies jau š, vēl šobrīd. Tātad mums ir horizontālās koordinācijas struktūra, to vada valsts līmeņa padomas un Nacionālās drošības padoma un arī pati valdība. Šī horizontālā koordinācijas sistēma, jāsaka, nav mums radījusi būtiskas grūtības vai sarežģījumus, jo vai nu tas ir saistīts ar uh, sistēmas apjomu un kibervidu visā pasaulē, The, um, impacts of cyber. Vai arī jāskatās, kāda ir ietekme kiber dažādiem uzbrukumiem, notikumiem, un tie tiek izvērtēti kā prioritāte. Prezidents, uh, ministri, atsevišķas ministrijas tātad izvērtē šādus gadījumus. National policy development again already started. Tātad 2007. un 2008. gadā mēs sākām visu šīs uh, sistēmas izstrādi, kad esošā kiberdrošības eh, stratēģija tika izstrādāta, mēs eh, aps, eh, uzskatījām, ka politiskā koordinācija ir izšķiroši svarīga. Un tas ir arī galvenais elements, ja mēs raugamies uz sadarbību Eiropas Savienībā šajā jomā. Kritiski svarīgās infrastruktūras aizsardzība, Un jāsaka, kādus desmit mēnešus es biju diezgan lielā mērā pret 13a pānta paplašināšanu. Igaunija vienmēr ir teikusi, ka mazāk regulācijas ir labāk. Un, kā jau iepriekšējā runātāja runāja par brīvprātīgajiem informācijas apmaiņas uh, aspektiem un par brīvprātīgu ziņošanu par notikumiem, pārkāpumiem, mēs joprojām ticam šim principam, bet tomēr, ja runājam par kritiski svarīgo infrastruktūru, jau esam spēruši šo soli un esam jau nākuši klajā ar eh, tiesību aktu valsts līmenī, lai paplašinātu šāda veida regulējumu atbilstoši pantam 13a, tātad citos sektoros, ne tikai telekomunikācijās. Tā, tad runājot par ierosināto direktīvu, šis ir viens no veiksmes stāstiem, kad eh, dalībvalsts ir izgājusi visus šos soļus un redzējusi, ka jā, nu tas darbojas, nu tas darbojas mums. Bet es turpināšu par dažām tādām specifiskākām lietām. Tātad, ja mēs raugamies uz Igaunijas modeli, kurš ir ļoti tāds lies, jāsaka, ir tādi specifiski aspekti informācijas sabiedrībā, kas ir iekļauti informācijas eh, drošības stratēģijā, ir dažādi neobligāti pasākumi šajā kiberdrošības stratēģijā, un šo lietu es gribētu uzsvērt, jo kiber eh, definīcija, tātad definīcija, kas ir kiber, tas vēl nav pilnībā pabeigts. Tātad mūsu stratēģija galvenais uzsvers tiek likts uz eh, kritiski svarīgiem elementiem. Un ja mēs runājam par iekšējo drošību vai tādu kā uzraudzību, tad jā, mēs eh, sniedzam informāciju. Un Redzam arī segmentus sabiedrībā, kas ir, eh, rada vislielākos izaicinājumus, un te varbūt nav jāmin pusauģi vai, teiksim, tam līdzīgi kibernozieguma veicēji, bet sadarbībā ar policiju mēs mēs meklējam cilvēkus, vēršam uzmanības cilvēkiem vecuma grupā 25-45 gadu, kur šie kiber eh, pārkāpumu uh, gadījumi notiek daudz biežāk. Tātad viņi to veids biežāk. Šāda veida sadarbības starp privātu struktūrām, policiju, valdību ir uh, izšķiroši svarīga. Vai Igaunijas modelis atbilst um, direktīvā noteiktajiem, vai to varētu replicēt, nu, izmantot citās dalībvalstīs, tad es domāju, ka atbilde būtu jā, to varētu darīt, bet Varbūt līdz, eh, līdzekļi, kā to panākt, būtu citi. Tātad rezultāts jā, bet eh, līdzekļi, instrumenti. Jo, piemēram, vai konkrētas institūcijas vajadzētu saukt, pieņemsim, tā būtu X institūcija. Nezinu, vai tas ir tik svarīgi, teiksim, vai datoru eh, avārijas reaģēšanas komanda, teiksim, veic identiskus pasākumus valstī A un valstī B Tātad nosaukums, kā jūs nosaucat šo struktūru, tas nebūs tas izšķiroši svarīgākais. Izšķirošais būs rezultāts. Tātad, lai tiktu aizsargāta šī no tehnoloģijām atkarīgā sabiedrība, lai tai tiktu dota drošība. Tātad ar šādu priekšnosacījumu modeli, es domāju, noteikti varētu īstenot citur, bet tādā gadījumā to ļoti nopietni jāizanalizē jebkurā citā dalībvalstī un jāizsver kāda veida pakalpojumi ir kritiski svarīgi šai sabiedrībai. Un te nav runa tikai par banku pakalpojumiem. Vairumā valstu ir eh, šis e elements banku pakalpojumos, interneta elements. Bieži vien tas tiek uzskatīts par kritiski svarīgu. Tāpat enerģētikas sektors. Mēs visi esam šeit, tāpēc, ka ir elektrība vienā vai citā formā. Tātad, kuras daļas, kuri elementi ir kritiski svarīgi, un uz tiem tad ir jāvērš uzmanība un kā tas tiek nodrošināts, kāda ir ārkārtas gadījuma vai avārijas plāni. Un tas var būt ārkārtīgi atšķirība dažādās valstīs. Kiberdrošības integrēšana valsts līmeņa ārkārtas eh, darbības plānos ir ārkārtīgi svarīga. Jāatcerās, ka ja ietekme ir pārobeža, ja tā ietekmē vairāk kā vienu dalību valsts, tad jā, noteikumi te varētu būt savādāki. Mēs ļoti nopietni esam strādājuši pie standarta operatīvajām procedūrām kopā ar ENISA. Bet kāda būtu dalībvalsts līmeņa reakcija valsts krīzes eh, gadījumā, tad tur jāskatās konkrētās valsts risinājums un vajadzības. Vai ir īpaši atšķirības starp šāda veida modeļa ieviešanu un, teiksim, valstīs, kuras ir tehnoloģiski attīstītākas eh, vai atkarīgākas no tehnoloģijām? vai arī tās eh, varbūt nav šajā attīstītāko valstu eh, priekšējā līnijā. Tas, man liekas, ir grūti atbildams jautājums šai kiberpasaulē. Grūti ir pateikt, kurš ir pirmais un otrais. Viena no svarīgākām lietām, ko redzam Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības partnervalstīs, tie ir uh, pasākumi, izmēģinājumi elektroniskajā vidē, un pasākumi ir bijuši ļoti veiksmīgi, piemēram, Eiropas Savienības uh, kiber izmēģinājuma pasākums Cyber Exercise 2012. gadā. Lielākā daļa dalībvalstu bija ļoti ieinteresētas, tāpat arī dažādas organizācijas un pakalpojums sniedzēja dalībvalstīs. Tātad viņu skaits bija, bija, bija palielinājies un nevarēja vairs uh, īpaši atšķirt, teiksim, Igauniju vai kādu citu valsti, kur kiberdrošība vēl nav varbūt izcelt kā politiska prioritāte. Jā, tas ir jautājums par to, lai kiber vīda, kiber jautājumi kļūtu par uh, politiskām prioritātēm. Un izstrādājot kiber uh, stratēģiju nepieciešams rīcības plāns, protams, tas arī uzliek zināmas izmaksas valsts budžetam un varbūt tas netieši nesīs kaut kādu finansiālu labumu, ja jūs skatāties, piemēram, uz uh, ar kibervidi saistītiem uzdevumiem, bet Igaunijā, ja mēs raugāmies uz informācijas sabiedrības attīstību, attiecīgo eksportu un uh, e-pakalpojumu attīstību un ieguvumu vai peļņu, ko sabiedrība un uzņēmumi cer no tā gūt, tad šīs investīcijas noteikti ir tā vērts. Tas, kā tas ir organizēts citās valstīs, nu, to mēs redzēsim, kā tas notiks. Bet es saprotu, ka nevienmēr ir viegli paskaidrot, ka mums jā, ir visa šī lielā stratēģija un mēs aizsargājam šo infrastruktūru un ka tas ir, nu, vienkārši tāds izmaksu postenis. Bet es domāju, ka tā ir jaunā realitāte pilnīgi normāla situācija, ka struktūrām ir jāmainas. Un Aristotels esot eh, nosaucis sešas eh, institūcijas vai struktūras valstī, un kopš tehniskās eh, revolūcijas ir radītas vairāk institūcijas vai iestādes, jo ekonomika, transports, tātad ir daudz dažādākas jomas attīstījušās, un šī kiberrevolūcija ir eh, jauna tehniskā revolūcija, tā varbūt ņēmis 10-15 gadus, bet gal galā tā ļoti lielā mērā mainīs mūsu dzīvi. Paldies, eh, ka dalījāties savā pieredzē un arī filozofijā, kā to darīt, tas ir mums ārkārtīgi interesanti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šim priekšlikumam, un es domāju, ka jūsu komentāri ir ārkārtīgi um, noderīgi. Un nu te došu vārdu nākošiem kolēģiem. Un aicinām jūs pieturēties pie um, iepriekš paredzētā runāšanas laika. Afternoon, ladies and gentlemen. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un uh, labdien! Vispirms es gribētu uh, pateikties par iespēju piedalīties diskusijā. Uh, mēs esam apmierināti ar šo priekšlikumu. Uh, divu iemeslu dēļ. Eh, pirmais, eh, tiek eh, problēma skatīta no dažādām pusēm. Otrais ir perspektīva nākotnē, jo mūsu uzņēmumi vēl var salīdzinoši viegli funkcionēt un nav pārlādēti ar tehnoloģijām. Uh, bet eh, mēs nezinām, kas eh, notiks nākotnē, tāpēc ir eh, svarīgi paredzēt notikumus. Pašlaik organizētā noziedzība izmanto tehnoloģijas, tātad mums būtu jāņem vērā pieaugušā atkarība no interneta un mums ir eh, jāpārliecinās, ka mēs eh, pieņemam pareizos eh, lēmumus. Un kā notiek interneta noziegumi? Tie ir diezgan viegli izdarāmi un nav jābūt lielam datorspeciālistam, lai tos izdarītu uzņēmumiem un valdībai ir jāpārliecinās, ka ir darīts vajadzīgais, lai novērstu šos eh, noziegumus. Tātad mums eh, ir eh, jāpārliecinās, ka gadījumā, kad notiek šie neparedzētie notikumi, tad pareizā informācija tiek saņemta pareizajā laikā, lai būtu iespējams šo noziegumu pārtraukt un izmeklēt. Tā tad ir vajadzīga droša eh, informācijas eh, apmaiņas struktūra. Tāpat arī ir eh, vajadzīga informācijas apma apmaiņa, lai informācija būtu visiem uzņēmumiem pēc iespējas ātrāk. Un tiesība aizsardzības iestādēm būtu jāiejaucas tikai tad, kad ir eh, skaidrs, ka šeit ir izdarīts noziegums. Un eh, Eiropas kibernozieguma centrs. Nu, mēs priecājamies, ka mēs esam minēti šajā tekstā, un eh, mēs varam atbalstīt arī šo priekšlikumu un uh, varam daudz ko darīt, lai padarītu Eiropu drošāku. Runājot par tehnoloģijām un to lietošanu noziegumos, ir jāņem vērā, ka šādiem noziegumiem ir startautisks raksturs, tātad um, ir svarīga arī iespēja sadarboties startautiskā mērogā, lai problēmas varētu izmeklēt pēc uh, iespējas ātrāk un uh, mums ir gadiem ilga uh, pieredze uh, par to, kā palīdzēt informācijas apmaiņā. Mēs esam priecīgi redzēt šos aspektus ziņojumā, ko es minēju. Uzņēmumiem varētu būt grūti patiešām uh, saprast, cik tas viss ir svarīgi, bet jūs par nozīmi pārliecināsieties tikai tad, kad uh, jūs paši būsiet šī uh, nozieguma cietušie. Mēs palīdzēsim uzņēmumiem, um, lai rīkotos kopīgi. Paldies! Paldies! Tātad eh, tagad eh, sāksim diskusiju. Vai eh, kāds no deputātiem vēlas kaut ko teikt? Tātad, ja kāds vēlas uzdot jautājumus runātājiem. Jā, paldies, Andrēšvārds. Man būtu jautājums arī bet tomēr, kad uzklausīsim arī vēl otro panāli, tad mums jau būs arī skaidrāk arī šī kopējā izpratne. Es vēlos tātad uzdot jautājumu Iga, Igaunijas pārstāvēji. Jūs norādījat, ka šī definīcija par kritisko infrastruktūru ir ļoti sarežģīta un to ir grūti piemērot visiem vienādi. Katrā situācija, katrā valstī citādas situācijas. Tomēr aicināt jūs tad personīgi savu viedokli atklāt. Kā jūs šo definīciju redzat? ko tad jau eh, šobrīd piedāvā Eiropas komisija, kā neizsmeļošu sarakstu. Un īpaši man interesē arī jūsu vērtējums par digitāliem pakalpojumiem un kāds ir kopā ar sociālajiem tīkliem. Vai Igaunija kādā ziņā šeit ir spēlējusi zinām lomu un kāda ir jūsu pieredze? we'll group a number of questions together. Nu, ir eh, vairāki eh, jautājumi, un es došu iespēju katram diskusijas dalībniekam izteikties. Paldies, eh, un paldies runātājiem. Nu, šeit deputāti ir ļoti maz, bet nu, es gribētu jautāt Igaunijas runātājiem tātad par definīcijām, tātad eh, ir svarīgi eh, aprakstīt situāciju. Eh, jums ir bijusi pieredze mm, ar uzbrukumiem nu, jūsu sistēmai, sistēmai, ko daudzi gribētu redzēt mūsu valstīs. Tātad, ko jūs uh, kādi ir jūsu secinājumi un ko jūs darītu citādi tagad. Un eh, par šo datu aizsardzību. Un eh, diskusijām, eh, tātad kādi izaicinājumi jums ir bijuši vai vispār ir bijuši izaicinājumi? Eh, drošības jomā. Tad paldies par komentāriem un es gaidīšu atbildi. Paldies! Es arī kā priekšsēdētājs gribētu uzdot jautājumu. Eh, mani interesēja eh, teiktais par sadarbības svarīgākiem aspektiem un kādā veidā uzņēmumiem būtu tie jāņem vērā savās stratēģijās. Bet eh, tātad Rābaskundze minēja izmaiņas pieejā, nu, vai tiešām varētu tiesiski nodrošināt eh, sadarbību, jo nu, sadarbība ir eh, kaut kas brīvprātīgs un uh, ja sadarbība būtu noteikti obligāta, vai tā nedos pretējs rezultātus gaidītajam. Tātad par eh, sankcijām eh, un eh, motivāciju, kādā veidā varētu motivēt šīs labākās prakses ieviešanu Vai vēl kādam ir jautājumi? Es aizmirsu vienu jautājumu. Eiropas uh, kiberdrošības centra pārstāvis un um, uz tev jautājumu, un man sēt arī vēl papildus, tad vai jūs varētu man sniegt papildus informāciju? Vai jums jau bija šāda viedokļa apmaiņa par kiberdrošību. Jūs jau šodien šiem jautājumiem strādājat. Jūs varētu pastāstīt, kā notiek sadarbība ar privāto sektoru un vai tas varētu rast, radīt arī šeit vislielākos ieguvumus. Saistās arī to, ko teica priekšsādātājs, jo līdz šim viss tas tomēr notiek brīvprātīgs principā, ne? Okay. Uh, well, I think the main questions were... Es domāju, ka galvenie uh, jautājumi bija pirmajai runātājai. Tā tad sāksim ar viņu. Paldies! Paldies par jautājumiem! Pirmkārt par definīcijām par to, kā uh, saistīt mērķus ar līdzekļiem. Es uh, gribētu labprāt sākt eh, skatīt šos jautājumus pirms eh, Igaunijas kiberstratēģijas gatavošanas. Nu, par nelaimi mēs eh, skatām šo jautājumu darba grupās un vēl nav skaidrs, pie kāda rezultāta mēs nonāksim. Mēs attīstāmies, tātad mūsu kibersabiedrība. 2007. Eh, un 2008. gadā mēs sapratām, ka ir eh, riski, bet eh, šodien kiberdrošība ir vārds ar ļoti plašu nozīmi, tātad pašlaik es nevaru neko ieteikt komisijai vai kādam citam, kurš gatavo direktīvu. Jūs man varat eh, pajautāt vēlreiz pēc sešiem mēnešiem. Par 2007. gadu eh, kādus secinājumus mēs izdarījām netik daudz par pašiem tehnolo, par pašu uzbrukumu tehnoloģiju, jo tā nav nekā jauna. Um, ir jauns bija šis kiberuzbrukums, kas ir saistīts ar sociāliem jautājumiem, ar šīm nekārtībām ielās un ehm, politiskajiem ehm, notikumiem, kas notika vienlaicīgi ar kiberuzbrukumu Uh, uzbrukumiem, un kiberuzbrukumi bija politikas līdzeklis šajā gadījumā. Arī sociālajā mēdī tika lietoti mobilie telefoni, un valdība arī uh, lietoja elektroniskos līdzekļus. Uh, tātad nu, tehniskā līmenī mēs neko daudz neuzzinājām jaunu bet eh, politiskā līmenī mēs eh, uzzinājam to, ka atkarība no tehnoloģijām ir jāuztver ļoti nopietni. Nu, jūs jautājāt par eh, privātie, privāto datu aizsardzību un izaicinājumiem. Mūsu stratēģija neapskata privāto datu aizsardzību Un praksē mums ir ļoti paveicies, ka mēs neredzam, uh, ka mēs neredzam, kā elektronisko identifikācijas līdzekļu lietotāji radītu problēmas. Nu, vai nu mums ir tādas, tāds nacionālais raksturs Igaunijā, vai arī pakalpojumi tiek uh, sniegti ar uh, šīs X-Road platformas palīdzību un pagaidām šo platformu neviens vēl nav uzlauzis. Ir ļoti liels uzticības līmenis. Igaunijā un dažās valstīs arī citās ir diskusijas par elektronisko e, identifikāciju. Ir e, runas par to, ka e, kādā veidā eh, cilvēks sevi identificē eh, elektroniski. Nu, Igaunijā nav tādu diskusiju. Un bija jautājums par uh, uzticību, vai var uzticību regulēt normatīvā kārtā. Nu, mēs domājam, ka nē. Tajā ziņā Igaunija Igaunijai ļoti paveicās, ka privātais sektors eh, bija eh, vienots, ieņēma vienotu nostāju, un mēs eh, esam izveidojuši regulējošo sistēmu, un tagad mums ir arī neformālās sistēmas. Bet starptautiskā kontekstā ir vajadzīga arī mm, sadarbība. Ja informācijas apmaiņa jau notiek, tad privātais sektors lūgs valdībai nu, ieviesiet formālus noteikumus. Paldies par jūsu jautājumu. Tas tiešām ir pats pamats arī mūsu jautājumam par sadarbību, vai var notikt uz brīvprātības principiem vai nodrošinām uzticamību. Uh, ja mēs skatāmies, protams, neviens jau negrib atklāt savas privātās problēmas un arī savas eh, drošības problēmas ar saviem domēniem. Tas arī viss, protams, maksā, lai arī kāpēc vispār kāds arī ziņot, un nu, tas viss ir īstenībā drīzāk labāk neziņot. Bet šāds stimuls, protams, var radīt tādā ziņā, ja jūs tiešām skaidri pasakat, ka jūs strādājat tomēr pievienoto vērtību. Un ja jūs kopīgi sadarbojaties, kopīgi panākat labāku drošu aizsardzību, tad eh, tīklu drošību, tad, protams, ka šī informācija notiek daudz labāk. Un uzņēmumi paši tad ir gatavi sadarboties un arī meklēt kopīgos risinājumus, vai nu vismaz um, kaut kādā veidā skatīties uz atsevišķiem jautājumiem, kuros tad var panākt kaut kāds risinājums. Tas jau nav tā, ka jūs vienkārši paskatāt, kā jūs pēc kā tam uzņēmumam bija problēmas. Tā, par to nav runa tie atklāja, kur īstenībā ir šīs drošības trūkums. Un tādēļ būtu jocīgi, ja jūs tikai domātu, ka uh, paši uzņēmumi drošības um, programmētājiem piedāvātu kaut kādu tādu lāpu, ielāpu. Tur tā to nenotiek, tā nenotiek. Un viens uzņēmējs arī nevar šo situāciju atrisināt. Tādēļ sadarbība ir reālais veids un tikai nepieciešama papildus stimulētāji. Mr. Vegestein. Thank you. Paldies. Uh, Eiropola uh, mums ir drošības un datu aizsardzības noteikumi un ir uzraudzība, uh, kas uh, palīdz strādāt ar datiem, ka šis darbs tiek kontrolēts un arī sadarbojoties ar citām iestādēm mēs varam iegūt uh, svarīgu informāciju, bet uh, personas datus var nodot tikai ar uh, valstu varas iestāžu starpniecību. Mēs nevaram nevienam izpaust nekādu personisku informāciju dažas tātad privātās puses varēja, gribēja dot anonīmu informāciju par problēmām, kas ir notikušas, lai arī citi būtu brīdināti. Un mēs saņemam āgrus brīdinājumus arī, kas palīdz novērst draudus. Paldies! Tagad es gribētu pāriet pie nākamās eh, diskusijas. Tātad mūsu runātāji, ja viņi varētu ievērot desmit minūtes, tas būtu ļoti liederīgi. Tātad es gribētu eh, sveikt eh, Giuseppe Alimonti un viņa kolēģus un es ceru, ka viņi arī komentēs. Bet eh, nākamā uzstāšanās, nākamā diskusija ir par eh, kiberdrošību, tātad iegūt kopīgu priekšstatu, eh, kā mēs varētu ekonomiski iegūt pēc iespējas vairāk. Es priecājos šeit redzēt dažus ekspertus, daļa no jums jau ir bijuši uh, Šeit tad Jurgens Samuelsons, kas tagad vada Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūru ENISA, un viņš arī vadīja padomes darba grupu par telekomunikācijām 2009. gadā. Un Mārts Nilsens, kurš ir arī bijis um, arī ar pieredzi telekomunikāciju jautājumos un pārstāv Eiropas uh, telekomunikāciju standartu institūtu. Un es ļoti priecājos jūs redzēt šeit un uh, arī Florians uh, Valters no uh, datoru kluba Um, viņš ir uh, neatkarīgs konsultants un varbūt zina vairāk par infrastruktūras trūkumiem nekā uh, visi. Nu, varbūt viņš nestāstīs visu, ko viņš zina, bet uh, viņš ir ļoti labi informēts. Un beidzot arī mm, Vils Sempels no Ņujorkas biržas, kas vada drošības centru uh, tātad strādā uzņēmumā, kas ir ļoti atkarīgs no infrastruktūras. Katram runātājam laiks pa desmit minūtēm. Pirmajam vārds eh, Samuelson kungam. Thank you, Malcolm. Uh, thank you, Chairman. Good afternoon. Paldies, Malcolm. Paldies, priekšsādātāji. Un paldies par uzaicinājumu šodien ierasties un arī jūs uzrunāt. Es, protams, esmu kā NSS. Uh, pārstāvis, bet es arī no valdes loceklis vienalgas esmu arī Zviedrijas pārstāvis. Un, protams, par to atbildēja gan arī Andrijas Dalkvists no aizsardzības ministrijas, bet nu, viņam bija arī jāpiedalās citur, un te mums arī pārstāvi tomēr no ministrijas līdzi. Uh, Es nedomāju, ka man vajadzētu jums īstenībā stāstīt par to, ko IT mums visiem var palīdzēt nodrošināt, bet nu, tas tikai tāds atgādinājums. Jo IT sistēmām, protams, ir jāstāv, jāstrādā tā, kā tās paredzētas. Vēlos atgādināt, ka Zviedrija atbalsta eh, spēcīgu aizsardzību Eiropas tīkliem un informācijai, lai tā būtu par ieguvumu kalpotu arī Eiropas iedzīvotājiem. īpaši apzinoties arī m, mm, privātā dzīves aizsardzību. Mēs vēlamies uzsvērt, ka regula tomēr jārisina tādā veidā, ka dažādās valstīs ir dažādi noteikumi un spēja to arī nodrošināt šādas atšķirības. Par to arī norādīja runātāji. Rodot uz konkrētām lokālām problēmām un lokāliem risinājumiem. Bet kādā ziņā mums spējā mm, nodrošināt reakciju. Mūsu vēl konsultācijas Zviedrijā nav pabeigtas. Es vēlētos tieši tagad eh, jums varu pastāstīt par Zviedrijas viedokli un subsidaritātes principu piemērošanu. Tas bija īpaši sāpīgs jautājums Zviedrijas parlamentam. Un tā varbūt nav galīgā arī varbūt eh, Zviedrijas valdības pozīcija, bet tas ir daļai izriet arī no jau no šīm diskusijām. Un Zviedrijas parlaments mēs, protams, varam pievienoties Zviedrijas valdības viedoklim. Un šī instrukcija tā arī tiek veidota. Un es, protams, te mēģinu šīs lots, eh, lietas vēl konsolidētāk, vēl konkrētāk parādīt. Un tas jau varbūt paliec tikai bažas tādi paši atskaits punkti. Tātad komisija uzskata, ka nav harmonizēta sistēma Eiropas Savienības līmenī, tad katra dalībvalsts rīkosies pa sevi, un tīklu drošība būs uh, fragmentēta un nebūs savstarpēji nodrošināta. Mēs tomēr uzskatām, ka tā nav. Koordinācija notiek jau tagad, par to runā arī iepriekšējie runātāji. Tas ir uh, elastības un uzticamības jautājums. Uzticību nevar pie, piespiest vai nopirkt. Otkārt, komisija uzskata, ka dalībvalstu likumdošana par tīklu un informācijas drošību rada šķēršļus uzņēmējdarbībai dažādās valstīs līdz ar to neļaut pilnībā to attīstīt. Lai gan prasība pamatā ir, ka Eiropas Savienībā jānodrošina visiem vienāds spēles noteikums. Mēs tomēr varētu jums saukt ļoti daudz piemērus, kur dalībvalstīs, vairākās dalībvalstīs arī strādā uzņēmumi par spīti atšķirībām dažādā likumdošanā, par spīti dažādām prasībām drošības jomā. Un mēs redzam, ka tomēr arī šeit iesniegtājas ieteikums novērtējums jau neuz, neatklāja, ka ar šādu pasākumu varētu visu tad perfekti sakārtot un, un pēkšņi viss tiktu atrisināts. Nav tā, ka viens risinājums būtu derīgs visiem. Vēl par subsidiaritātes principu. Mēs nedomājam, ka šis varbūt būtu pats būtiskākais jautājums, kas mums ļautu izstrādāt pat detalizētāko pieeju Eiropas Savienības līmenī. Tātad arī lokālā kapacitāte un lokālā informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā, nu, tas īstenībā jau nav tas, kā jūs to atrisināt. Jautājums ir, vai jūs izveidot uzticību. Un šis ir galvenais rādītājs, kur īstenībā ļoti grūti kaut kādā veidā arī novērtēt. Vienlaiks, protams, jānodrošina minimālais drošības līmenis visā Eiropas Savienībā. To vislabāk var izdarīt koordinācijas ceļā. Nodrošināt apmācību, rekomendāciju, labākās prakses apmaiņu, nevis detalizēt likumdošanu. Piemēram, vakardien mums ir arī civilās aizsardzības aģentūra, kas norādīja, ka Zviedrija ir 4. vietā pēc rādītāja vismazāk uh, skatīja datori nu, kuras tad nav piedzīvojušas kiberuzbrukums. Mēs vēlamies stimulēt nacionālo stratēģiju īstenošanu. Mums ir, protams, zinām arī e, iebildumi pret tādiem ļoti diktaktiskiem noteikumiem, kurus tad uzrakstītu. Viens ir rekomendācijas, un otrs ir, ka jūs precīzi uzrakstat, kā tad ir jāizskatās jūsu drošības stratēģijai. Tālāk. Komisija uzskata, ka valdību pieņemtiem kiberdrošības pasākumiem jābūt koordinētiem un saskaņotiem, lai pārvarētu uh, dažādu veidā incidentu sekas un tās minimalizētu. Bet, lai to izdarītu, jums pirmkārt ir jāspēj noteikt, kas var pārkāpumu tas ir bijis, un jā, tālāk jālem, ar ko jūs tālāk koordinējat savas darbības. Realtātē tas ir bijis tā, ka Mums, protams, bieži vien ir jāatsakās un. Un koordinācijas ceļā, protams, jūs varat nodrošināt vislabāko darbību, bet nevienmēr jūs vēlaties, lai visu informāciju nodot arī tālāk citiem. Par proporcionalitāti. Te ir noteikti prasības dalību valstīm. Nu, komisija to nosaka tātad minimālās prasības, lai nodrošinātu zinām sagatavotību un partnerības pamatu. Tas izklausās pavēles formā, bet Zviedrija uzskata, ka atkal te ir ļoti tāds konfidenciāls jautājums, ko jūs nevarat uzspiest. Eiropas, tad ENISA aģentūra um, jau arī veic šāds apziņas veicināšanas pasākums, lai nodrošinātu uz šiem būtiskiem pasākumiem Eiropas līmenī. Uh, un mēs arī veicinām atbalstu, kompetenču veidošanu un cits pasākums. Vēl par proporcionalitāti. Te runa tikai par kritiskiem operatoriem un pat tikai tādiem prasībām, kas tiešām arī varētu atrisināt būtiskus pārkāpumus ar būtiskām sekām uzņēmējdarbībai. Mēs skatām, ka kritiskā infrastruktūra priekšlikumā ir definēta pārāk plaši, un tādēļ šeit arī ziņošanas pienākums ir nav izsamērīgs ar uh, radītām izmaksām un zaudējumiem. Un tāpat ir jāparedz arī atbrīvojumi no ziņošanas pienākuma, piemēram, ja te runa par nacionālās drošības jautājumu, aizsardzības jautājumiem. un arī daudz citu jautājumu, kas tieši skar pašu iekšē tirgus pamatu. Tā konkurence globālā mērogā tas jau nav šeit arī drošības ziņā tik pašsaprotams. Te ir jāskatās uz to, vai būtiska informācija, nu te ir jāizdomā tomēr arī cits jūs juridiskais pamats, kur ir jābalsta drīzāk uz valstu drošības jautājumiem, nevis iekšā tirgus jautājumiem. Un es domāju, ka tālākās konsultācijas ar tirgus iesaistītām pusēm mums ļaut labāk saprast arī tālākās attīstības tendences. Es vēlos uzsvērt arī galveno informācijas atbildību. Katram, kas strādā tīklos, ir sevi jāaizsargā. Mums nevajadzētu veidot tādu iespēju, ka jūs vienkārši izvairāties no realitātes un slēpties no briesmām. Bet mums jādara tā, ka vienmēr ir gatava arī valsts iestāde rīkoties, liela apdraudējuma gadījumos. Lai nodrošinātu kritisko infrastruktūras aizsardzību un arī visu mums tik dārgo internetu. Tad viena no galīgāk, svarīgākām jomām ir tāda, ka nevajadzētu sajaukt, protams, nacionālo mēroga atbildību un Eiropas mēroga atbildību. Un vēl par Enīsu Es arī esmu šīs aģentūras uh, vadītājs. NISA šeit uzkrāt būtiska pieredze, un to arī ciena un atzinīgi vērtē daudz citi. Mēs sagatavojam bieži vien rekomendāciju, kas ir mūsu tā kā ieguldījums, un mēs esam panākuši jau tiešām būtisku progresu. Mēs nodrošinām adekvātu atbildības pilnu reakciju uz dažādiem pārkāpumiem. Mums tas ir jādara sadarbības ceļā, sadarbojoties valstīm, mūsu operatīviem dienestiem, privātajām interesētām pusēm, viņiem būtiska zināšanas un pa lielai daļai tieši viņi tie, kas arī veido, atbalsta un arī finansē IT sistēmas. Enisa nodrošina šādu tā kā sadarbības platformu un līdz ar to iznot direktīvu mums ir lielā mērā arī jāpalīdz, jāļauj Enīsai palīdzēt. Enīsai saņēmusi ir jaunu mandātu Tas tiek uh, publicēts šodien un rīt tas stāsts spēkā, un mēs esam gatavi arī to darīt. Paldies par uzmanību! Well, thank you very much for your... Uh... Liels paldies par uh, jūsu ļoti praktisko skatījumu. Esmu pārliecināts, ka uh, šo Zviedrijas parlamentu viedokli mēs atradīsim savos uh, failu dokumentos. Un uh, tā kā es piedalījos sākotnējās diskusijās par ENISA aģentūru, jāsaka, ka aģentūrai bija, eh, komisijai bija vairāk eh, ambīciju un mērķu ENISA aģentūrai. Man liekas, virzoties tagad uz to, kas tagad ir pie, eh, ierosināts. Un ENISA, jāsaka, laikam pat ir nonākusi pie savas pozīcijas, to izveidojusi, veicot labākās prakses un informācijas apmaiņu. Nu, varbūt, ka citiem kolēģiem ir atšķirīgs viedoklis. Bet, jebkurā gadījumā pārējiem uzklausīsim tagad Mats Nilsenu par uh, standartu lomu, par tālāku attīstību šajā ļoti svarīgajā jomā. Tātad Mats uh, Nilsens pārstāv ECI. Paldies! Jā, runājot par standartu un labāko praksi, tie ir ļoti svarīgi instrumenti, lai veidotu kopīgu pieeju lieliem tirgiem. Un šāda pieeja ļoti plaši arī izmanto drošības kontekstā. Tātad es runāšu par to, kas ir specifiski saistīts ar ETSI un konkrētā, ko mēs daram, izstrādājot standartus un labāko praksi kiberdrošības jomā. Tātad par ETSI. ECI izstādā standartus informācijas komunikāciju tehnoloģijām, fiksijām, mobilajām, radio un citām tehnoloģijām. To atzīst Eiropas Savienība un EFTA, tie, tā balstās uz uh, globāli ieviestiem standartiem. Tā ir apmēram 750 dalībnieku visā pasaulē, tātad tā ir ļoti globāla organizācija, un tā ir izstrādājusi apmēram 30 tūkstoši publikācijas, kas ir pa brīvu pieejam, pieejams uh, uh, internetā, un uh, mājaslapas adrese ir norādīta jūsu materiālos. Par uh, tīklu un kiberdrošību runājot, Tā ir, protams, galvenā darbība ECI ietvaros. Daudzi pamata drošības algoritmi ir izstrādāti ar ECI darba grupas palīdzību šai jomā, un tagad tas tiek izmantots, piemēram, GSM jaunākās eh, paudzes eh, GSM standartos un dažādos komunikācijas eh, procesos. Tātad ECI izstrādā drošības standarts nākošās paudzes tīkliem, fiksētajiem, mobīliem un uh, uh, bezvadu tīkliem, un arī citas uh, tehnoloģijas, kā piemēram blūlēt, radiotehnoloģijas, dekt, tetra, tāpat arī datu nodošanas un uzglabāšanas algoritmus mēs izstrādājam. Uh, atkarībā no tā, kāds ir pieprasījums datu nodošanai, piemēram, vai tas ir policijas eh, dienestiem vai kādām struktūrām, un tad konkrēti mēs aplūkojam specifiskus datus un eh, paziņošanu, tad arī ir eh, šī procesa sastāvdaļa ETS izstrādā pasākums arī elektronisko parakstu nodrošināšanai, viedkartēm, un tāpat arī esam iesaistīti standartu izstrādē, kvantum key distribution jomā, tāpat, lai identificētu un uh, varētu uh, pārvaldīt dažādas tīklus un uh, pakalpojumus. Mums ir tāpat arī partneru sadarbības uh, programma. Mēs tāpat līdzdarbojamies uh, radiostandartu izstrādē. ETSI is also part of. ETSI darbojas arī kiberdrošības koordinācijas grupā, kur uh, Kristiāns Ēlers, arī jūsu kolēģis darbojas, un šai grupai ir ļoti tāda augsta pozīcija attiecībā uz energo un citu kritisko infrastruktūru, tātad veicot labākās prakses apmaiņu uh, kritiski svarīgās infrastruktūras jomā. Tāpat tur tiek aplūkots arī, kas notiek. Mm, uh, mākoņa datošanas tehnoloģiju jomā, tātad arī kāda tur ir standarta un labākās prakses. Šī grupa aplūko arī transporta sistēmu, datus un instrumentus, dažādas mobīlos aprīkojums. Jaunākās paudzes mobīlais aprīkojums ir ļoti spēcīgi, datori, tātad eh, viedtelefonu un tā tālāk, mašīna to mašīna tehnoloģijas, tāpat arī uh, piemēram, tiek paredzēts, ka šīs tehnoloģijas tiks izmantotas kontrolētās eh, vidēs, piemēram, kontrolējot eh, elektrības eh, tirgus, tīklus, nodrošinot to drošību. Tāpat arī drošības aspekti saistīti ar identifikācijas tehnoloģijām, piemēām, RFID, tāpat citas tehnoloģijas saistītas ar elektronisko identitāti un tā tālāk. Šī grupa tāpat arī aplūko uh, datu apmaiņu, tātad kādā formātā un kā vajadzētu notikt šādai datu apmaiņai, tāpat arī digitālie pierādījumi. Iespējams, ka arī tos varētu izmantot zināmās jomās, un tāpat arī tiesa ekspertīzes eh, jomām tiek pievērsta uzmanība. Tā, tad tā ir tad kopējā aina par standartizāciju, par eh, pašreizējo situāciju. Ir standarti, kas ir tehniskāki, kas definē eh, drošības funkcionalitāti piemēram, kriptoloģijas elementi tiek paņemti un tas tiek izvērsts kā drošības protokols vai arī kā drošības mehānismu kaut kādā formā. Tā ir bijusi tāda ļoti viena no pamatdarbībām ECI ietvaros. Kā jau es teicu, mēs daudzos un dažādos uh, komunikāciju tīklos esam pie tā strādājuši dažādos kontekstos. ECI, protams, sadarbojas ar partneru organizācijām Um, web jomā uh, tiek izstrādāt dažādi standarti un protokoli, ir darba grupa, kas, piemēram, definē uh, IPsec drošības protokolus, tāpat arī SSL, DPS. Tāpat arī mobīlo, mobīlo sakaru jomā mēs darbojamies, ECI ir viena tā puse, un uh, Mums ir trešās paudzes sadarbības programma ar citām standartu izstrādājušām organizācijām, tāpat uh, ICU, mums ir uh, faktu vākšanas grupa, mums ir uh, Mēs eh, tātad izvērtējam, kā veidot telekomunikāciju tīklus drošākajā veidā, kādiem procesiem jāaiziet cauri, lai nodrošinātu, ka eh, tīkla elementi ir aizsargāti un eh, darbības procedūras ir aizsargātas, ka ir attiecīgi drošības pasākumi un elementi. Un tad no otras puses ir drošības pasākumi raugoties no procesa tīri un nodro, kā veids ielagošanos, kā veic eh, identitātes kontroli, kā veic citus drošības pasākums, lai pārliecinātos, ka eh, darbības eh, konkrētajā tīklā notiek atbilstoši, jo cilvēku faktors joprojām varbūt ir tāds būtiskākais visā šajā drošībā. Tātad ISO 7000 standartu grupā ir veikts milzīgs darbs par informācijas drošību, tātad kā nodrošināt informācijas drošību, kāda procesa, kāda pasākuma nepieciešama. Uh, visos uzņēmumos, kas eh, nodarbojas ar informācijas drošību. Citi procesi ISO 1501. Eh, tātad eh, drošības nodrošināšanas komponentes, kā tas attiec uz datubāzēm, dažādām sistēmām, kā nodrošināt, lai šīs sistēmas varētu izturēt dažādus, teiksim, apdraudējumu scenārijus, tātad, un kā arī jūsu aprīkojums spēj stāties uh, pretī dažādiem apdraudējumiem. Protams, ir citi sektori, kas saistās ar drošību, piemēram, drošība, PCI maksājumi. Tāpat dažādi procesi, savstarpējas sadarbības procesi, dažādām transakcijām, darbībām, maksājumu jomā, tāpat arī energo jomā ir organizācijas tāds kā SAN un SANELEK, kas izstrādā ļoti daudz standartus un uh, mums ir uh, kopīgs uh, ietvars ar viņiem kopā. Mēs tad atkal aplūkojam labāko standartus un prāks kritiski svarīgiem infrastruktūras objektiem. Tātad ECI pozīcija, ECI viedoklis par kiberdrošību un uh, direktīva ir tāds, ka Jā, kiberdrošība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mēs atbalstam arī baseline drošības standartu izmantošanu produktiem un pakalpojumiem. Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu tīkla un informācijas drošību un kur un kad iespējams ir jāizmanto jau esošos standartus gan reģionālā, gan nacionālā līmenī un jo stingrāk ir standarti, jo labāk tas ir visai ekonomikai un uh, jo labāk arī būs pakalpojumi un uh, tīkli un to darbību. Protams, viens no brīnišķīgākajiem interneta aspektiem ir tā atvērtība un globālā daba un raksturs, kas savukārt dod iespēju inovācijām un izaugsmēji dažādās jomās, ekonomikā, sociālajā dzīvē un tā tālāk. ECI uzskata, ka ir jāizmanto trīs kritērija drošības standartos. Tātad jāizmanto jau esošie standarti, jāizmanto nacionālie standarti pēc iespējas vairāk. ECI arī rekomendē, piemēram, izmantot uh, riska un apdraudējuma uh, instrumentus, novērtēšanas instrumentus. Tātad jāizvērtē, kā izstrādāt projektu, kurš var stāvēt pretī zināmiem uh, riskiem vai apdraudējumiem. Uh, Tā tad ir ārkārtīgi daudz, ko izvēlēties no šiem standartiem attiecīgās darbības jomās. ECI arī uzsver to, ka ir svarīgi, lai būtu produktu un pakalpojumu certifikācijas metode, tā tad, lai šī drošība būtu atbilstošā un piemērotā līmenī. Tāpat ir arī baltā grāmata, drošības baltā grāmata, kas ir ļoti plaša, diezgan visaptveroša. Un arī tajā ir laba tāda informācija, kurā ir definēts pašreiz notiekošais darbs, tur ir dažādas drošības saistītas publikācijas, tātad tur ir tāda ļoti plaša uh, biblioteka, uh, tur ir pieejama dažādi standarti, un to var izmantot kā atsauci jebkuram darbam kiberdrošības jomā. Un jūs uh, arī šeit manā dokumentā varat atrast uh, attiecīgo mājaslapas adresu. Tātad tas arī viss, un paldies! Thank you very much indeed. It's always a pleasure. Paldies, ir vienmēr prieks redzēt mūsu vidū ECI pārstāvis, kas ir regulāri mūsu ciemiņi. Un tagad mēs pārējām pie nākošā runātāja, un es jau pavisam īsi viņu iepazīstināju, Florians Volters, kā es viņu teicu, viņš ir, uh, tā ir, viņš pārstāv, viņš ir neatkarīgs uh, informācijas komunikācijas tehnoloģija konsultants, viņš uh, ir eh, darbojies vairākās lielās Eiropas eh, kompānijās, uzņēmumos, un dosim tagad viņam eh, desmit minūtes laiku pastāstīt par savu darbu pieredzi. Um, yeah, as you already know. Paldies! Kā jūs jau zināt, tad es esmu Florians Valters no Vācijas, un es jau esmu šeit piedalījies diskusijās kā eksperts. Tātad Eh, ko nozīmē, eh, kādas ir kļūdas eh, šajā projektā no praktiskā viedokļa. Ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam uh, Eh, liela mēroga uzbrukums eh, internetā lielajām eh, sistēmām. Tātad uzbruk DNS struktūrai, protokoliem un rūteriem sistēmas. Tātad Android sistēmas tiek izmantotas un arī masīvas eh, DDoS eh, darbības, eh, kā notika pret Igauniju. Un šeit mums ir vajadzīga sadarbība un apmaiņa ar informāciju Eiropas Savienības mērogā. Mēs šeit nerunājam par vienu hakeri, kurš ir uzlauzis kaut kādu vienu mājas lapu. Uh, tas nav interesanti. Tas nav šīs sarunas priekšmets. Piemēram, bija eh, tāda vīrus programma, kurai bija potenciāls eh, pārtraukt visa interneta darbību tādā veidā, ka šis eh, tārps inficēja daudzas sistēmas un faktiski nobloķēja visu satiksmi internetā bija darba grupa e, īpaša, e, kas strādāja ar šo konfikeru vīrusu no vīrusu pētniekiem, tīkla ekspertiem un vēlāk arī e, federālās izmeklēšanas birojas un citi, citas tiesība aizsardzības iestādes. Mēs redzam, ka ir vajadzīgas ad hoc ekspertu grupas gan no privātā sektora, gan sabiedrības, gan arī valdības organizācijām un varbūt vēl arī citām. Un eh, visiem šiem ekspertiem ir jāsadarbojas, lai būtu uh, iespēja mm, cīnīties pret šādiem lieliem draudiem. Mēs uh, šeit varam lietot fiksētus stingrus noteikumus, bet es nezinu, vai mēs ar tiem tālu tiksim, piemēram, tādā uh, ārkārtas situācijā, kā ar konfiguru vīrusu, šie noteikumi drīzāk traucēs nekā palīdzēs. Kas ir ieteikts e, projektā? ļoti īsi. Tātad dalību valstīm ir jābūt eh, personālam un eh, ierīcēm, eh, lai novērstu šos drošības draudus. Dalību valstīm ir jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju. Privātajam sektoram ir jāpiedalās, jo vairums sistēma internetā ir privātas un uh, atrodas privātu uzņēmumu pārziņā. Viņiem arī ir jāpiedalās, un bez viņiem mēs nevaram neko darīt. Nu, tās ir varbūt uh, pozitīvās uh, idejas projektā sadarbība, apmācība, personāls, infrastruktūra. Tas viss ir pozitīvi, tāpat arī kā pienācīgs budžets Mums ir dažas dalību valstis, kurām ir ļoti labi apstrād, izstrādātas šīs reakcijas uz ārkārtas situācijām, un citās, dažās citās valstīs nav šādu iespēju daļēji arī naudas dēļ. Tātad mums ir jāpārliecinās, ka ir, ir finansējums arī tām dalību valstīm, kas nevar atļauties šo uh, infrastruktūru. Um, kā tādu, kā ir piemēram Zviedrijai un Vācijai. Ir jāsadarbojas ar ekspertiem, ar teorētiķiem, arī ar uh, privātā sektora speciālistiem. Un tagad uh, sarežģītākais, uh, kas ir šajā projektā pēc manām domām, ir jābūt konfidenciālai sadarbībai starp dalību valstīm, iesaistītajām organizācijām un iestādēm. Kā jau es teicu, es neesmu pārliecināts, ka šī e, konfidencialitāte tiešām palīdzēs e, sadarbībai, un kā mēs jau dzirdējām, uzticība ir e, svarīgākais faktors. Personas datu nodošana citām organizācijām un valstīm tas arī ir uh, Eh, man, tas arī man liek būt eh, skeptiskam, bet eh, nu, viss sliktākā daļa pēc manām domām ir šī, šis informācijas konfidenciālais raksturs. Nu, tāda attieksme ir bīstama un es paskaidrošu, kāpēc. Es jau teicu, ka es nedomāju, ka slepenība šeit palīdz. Uh, ja jūs kaut ko nezināt, tad jūs arī nevarat neko darīt. E, ir jābūt e, brīdinājumiem, kas ir pieejami visiem, ne tikai tiem, kas strādā jūsu konfidenciālajā tīklā. E, daudzos gadījumos šī konfidencialitāte tikai traucē. Protams, dažreiz ir informācija, ko jūs negribat publicēt, uh, un kas var tikai palīdzēt uzbrucējiem, ja tā tiks publicēta, bet tas ir tikai dažos gadījumos. Es nezinu, vai šī konfidencialitāte tiešām palīdzēs, vai tiešām būs kāds labums šeit Nu, tā ir eh, sliktākā daļa pēc manām domām. Ir par to, ka informācija būtu konfidenciāla pirms eh, risinājuma izstrādāšanas. Nu, pirmkārt, kas notiek, ja ražotājs eh, neatrod risinājumu, kas notiek, ja nav īstermiņa risinājumu, un kas notiek, ja nav uh, šī ražotāja vai tirgotāja, jo uzņēmums var būt bankrotējis, lai gan šī uzņēmuma programma vēl tiek lietota. Ir arī e, dizaina jautājumi, ko nevar atrisināt pāris nedēļās kas eh, notiek, ja eh, šis programmas ražotājs vienkārši nesadarbojas, piemēram, kad ķīniešu firma, kas pasaka, nu, saprotiet paši, ko tas nozīmē, un neko jums nepaskaidro, eh, ko tad darīt. Vai jūs šo informāciju vienmēr paturēsiet slepenu? Nu, mūsu eh, sistēmas ir apdraudētas, bet mēs to nezinām, jo šī informācija ir slepena. Nu, ko tad darīt? Eh, informācijai būtu jābūt eh, publiskai, piemēram, ja nav šī ražotāja vai ražotājs nerisina problēmu, vai arī ja risinājuma īstermiņā nav. Nu, jūs vismaz zināsiet, ka risks pastāv bet nav nekā sliktāka, kā būt apdraudētam un to nezināt. Un tas ir tas pats, kas braukt ar mašīnu, kam nestrādā bremzes, un jūs to nezināt. Ja jūs zināsiet, ka problēma ir, tad jūs rīkosieties citādi, piemēram, brauksiet lēnāk ar šo mašīnu, ja zināsiet, ka ir problēma. Tā tad eh, var dot ražotājiem uh, iespēju eh, risināt problēmu, bet eh, nevar šo informāciju patērēt, eh, paturēt slepenībā visu laiku. Dažreiz ir arī vajadzīga informācija šiem programmu ražotājiem, lai viņi sāktu kustēties uh, Nu, es varu nosaukt dažus piemērus, kas notiek, ja programmas ražotāji negrib neko darīt. Un tad ir daži jautājumi, piemēram, drošības kontakts, ko es neatrādu šeit eh, projektā šāds kontakts būtu ļoti noderīgs. Piemēram, mums ir dokuments RFC 2142, kas jau ir desmit gadu vecs. Tā tad ir jābūt katrai mājaslapai, jābūt ir adresei, uz kuru var rakstīt par drošības jautājumiem. Nu, varbūt šis projekts varētu ieviest šādu prasību. Um, ka katrai mājaslapai būtu adrese, tātad security, uz ko rakstīt. Tad ir 14, tātad 14. panta 4. punkts, kur ir teikts, ka So, article 14, section 14. panta 4. punkts, kur ir teikts, ka kompetentās iestādes var informēt sabiedrību, ja tās domā, ka šis incidents interesē sabiedrību. Nu, šeit ir jābūt piete obligātam noteikumam, jo sabiedrības intereses uh, ir obligāti jāievēro, nevis uh, var ievērot un var neievērot. So Article 13. Um, 13. pāns, tātad līguma vienošanās ir jāveido tā, lai ņemtu vērā e, Tātad šeit ir jāsaka varbūt must, nevis shell nākošais 15. Ot, pāns 2 un 3. punkts. Šeit nav uh, šeit nav nekāda garantija. Mēs varam prasīt drošības revīzijas. Nu, jautājums, kāpēc mēs nu, viņiem varam piespiest iziet šīs pārbaudas, un daži tiešām ir jāpiespiež. Un viņi ir arī jāpiespiež, lai viņi darītu uh, kaut ko, lai novērstu problēmu. Bet uh, kur ir uh, kādā veidā rīkot šīs pārbaudas, tās var būt dārgas, tātad kas, tās, um, kas par tām maksās. Un ja mazam uzņēmumam būs trīs reizes gadā šāda pārbauda, tad šis uzņēmums bankrotēs. Būtu vajadzīgs garantijas vismaz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un arī uh, šeit uh, šīm instrukcijām ir jābūt uh, apstrīdamām tiesā nevar prasīt, lai cilvēki uh, nodod informāciju un tad, ja uh, kaut kas uh, nav bijis kārtībā, tad nevar neko darīt. Mm. Šeit jau ir tas, ko es minēju iepriekš. Igaunijas runātāja minēja arī eh, ūdens apgādi, kas ir pati svarīgākā infrastruktūras daļa. Kāpēc tā nav minēta šeit projektā? Jūs domājat, ka ūdens apgādē nav datoru? Protams, ka ir. Tātad kāpēc šeit nav minēta pārtika un ūdens? Tās ir visvaidzīgākās preces gan katastrofu brīžos, gan vienmēr. Paldies! Paldies eh, par eh, šo eh, praktiķa pieeju jautājumam. Un beidzot, Vils Sempels informēs mūs par situāciju. Viņš ir strādājis lielā organizācijā, kas ir pilnīgi atkarīga no datoriem un uh, viņš uh, mūs informēs no šādas uh, perspektīvas. Good afternoon. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man sauc Vils Sampls, un es pārstāvu Ņujorkas biržu. Mums ir arī šāda tievā neaizsargātības komanda, kas strādā pie šiem jautājumiem par mūsu iestādes neaizsargātības un tādā stiprināšanu, drošības stiprināšanu. Mēs te skatāmies ne tikai, protams, arī šeit, kas notiek Eiropā, bet arī ar ASV un Āzijā mēs darbojamies tikpat labi arī. Mēs esam viena no iestādēm, kur tiek visbiežāk uh, pakļaut uzbrukumiem. Uh, Un mūsu nodaļai tiešais darbs un uzdevums novērst šos uzbrukums. Un es arī pastāstīšu, kā mēs redzam šī, šī priekšlikuma. Informācijas apmaiņa. Un Ņujorkas piešā Kā mēs to saprotam? Tas ir absolūti pirmais jautājums, tas ir par definīcijām, par sadarbību, par informācijas dalīšanos. Mēs pirmkārt saprotam, ka mums ir jāspēj vienoties par valodu, kādā valodā mēs runājam, kā mēs saprotam lietas, un lai mēs arī varētu tālāk precīzi komunicēt ar uh, drošības dienestiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs arī sapratām, ka līdz šim nebija nekādu vienoto standartu daudz kas ir darīts, bet nav tāds viss pabeigts un nav tādi vienotie standarti un kibernoziegums daudz apkaro dažādām metodēm. Tādēļ mēs izveidojam savu arī grupu finanšu darījumiem un sapratām, kāda ir šie kiberapdraudējums tieši mums. Un mēs vēlamies piemērot savas definīcijas, un tādēļ uzskatām, ka trešais pants ir ārkārtīgi būtisks. Mēs saskarāmies ar būtiskiem arī sarežģījumiem. Un, protams, pirmkārt jāsauc lietas īstos vārdos. Tā ir slepenā informācija, ar ko apmainās dažādas valstis vai arī informācija dalstu starpā. Tā ir slepena informācija, kas ir vēsta, lai atmaskot dažādus riskus un norādīt uz iespējamiem briesmā apdraudējumiem konkrētam iestādēm un uzņēmumiem. Kibernoziegumu atklāšanā, informācijas apmaiņa, tas viss ir ļoti svarīgi un tas ir ļoti sarežģīti uzdevumi, kas pieprasa, lai mēs rīkotos tagad. Mums jāspēj nodrošināt informācijas tādu pārskatāmu un saskaņotu analīzi. Ne nu, jau visu mūsu informācija tiešām izdev derīga. Mums ir jāspēj atsijāt derīgu informāciju no nederīgās. Mums ir jāsaprot, kā tad īsti mēs vērtējam informāciju. Savādāk mēs piedāvājam daudz ciklus, atkārtojam daudz procedūras un daudz informācija parādās vēlreiz vienalga, vai viņi ir būtiski vai nebūtiski, un tas rada papildus izmaksas. Mums ir jāsaprot arī, kāda ir motivācija. Ko tad vēlas panākt tie, kas ir otrā pusē, kas uzbruk mūsu infrastruktūrai? Šodien neviens neteica par to, vai arī ja šīs direktīvas uh, uh, izpratnē par šo otras puses uzvedības izpratni. Mm, tad šī behaviorālā puse, un mēs uzskatām, ka tas būtu tikpat svarīgi. Ar informācijas apmaiņu mēs esam arī, arī piemērojuši šeit atsevišķās uh, tehniskās zināšanas, ko mēs saucam par taxi group calls un sticks. Jūs par to visu varat sevi informēt arī, inklut informāciju internetā. Un tad mēs skatāmies, kā tad mēs varam balstīties uz savu struktūru izveidi. Mēs esam izveidojuši uz drošības analīzi un draudu novērtējumu izvērtēšanas centru. Uh, Un viss tas tiek tad arī attiecīgi tā arī saskaņoja to. Mums jāsaprot arī aktīvā motivācija. Jūs neiespējams arī esat droši vien dzirdējuši, kas tad bija šie anonimos uh, kustība. Viņi arī, protams, vērsās pret biežām un, protams, arī internetu vidē, protams, bija vērsti uzbrukumi. Mums jāsaprot un šāda organizācija motivācija un darbība un īsti kā viņi plāno un darba, uh, īsteno savas arī darbības. Bet vēl par saulēcīgo arī brīdinājumu. Informācijas tiekliem jāspēj, jāspēj arī risināt šo izglītības un sabiedrības apziņas veicināšanas darbu. Un īpaši tas ir jāstiprina jau uzņēmumu valdes locekļu izpratnē. Tas ļoti nopietnas uzdevums. Tātad, kas vispār ir draudz? Draudi katram varbūt rast, mm, radīt dažādas asociācijas un dažādi izpratnē. Bet mums būtu jāsaprot, Ja mums būtu vienot standarta izpratni, kā mēs varam izmērīt draudus, tad mēs arī varētu labāk to visu komunikēt un skaidrāk izprast. Un palīdzēt arī citām organizācijām, arī nodrošināt, ka viņas attīst savus uh, pretestības spējas. Tātad mēs nevaram neskatīties vairs tikai uz riskiem, bet uz reāliem draudiem. Tas ir jāatzīst. Risks, protams, ir kaut kas pozitīvs, un um, apdraudējums tas jau ir reāls, un tāpēc ir jāspēj uz to rēģēt. Tā kā mēs skatāmies, tas arī īstenībā ir otrs puses slepenais ierocis, uzbrucējs slepenais ierocis. Kiberorganizācijas mums ir jāsaprot, ka mums ir jāpieņem arī riski. Bieži vien tas rada problēmas. Draudi paši par sevi vienkārši rada papildus jaunas draudus. Uh, Tie nav nekāds strateģiski vai tam līdzīgi. Tas vienkārši tie darbojas, tie katru dienu klātesoši. Un tie nekur nepazudīs, un tie neguļ. Vienalga, ko jūs darītu, lai arī kāds būs uzņēmējdarbības veids. Draudi pieprasa, lai mēs uzņēmēji sadarbotos un arī apmainītos ar informāciju. Tātad tā ir izvēle. Riski ļauj jums varbūt arī tos pieņemt vai noraidīt. Draudi nekur nepazūd, tie vienkārši ir, vai jums rīkoties vai ignorēt tos, bet jūs nevarat no tiem nekur noslēpties. Ja kāds jūs visu laiku piedraud, tad jūs no viņa nekur neaizbēgat. Esmu arī pats izveidojis žās definīcijas par to, kas ir riski un kas ir arī draudi. Es jums arī piedāvāju to kā brīvā laika literatūru vēlāk. Uh, nu, tādēļ kādēļ svarīgi apvienīties ar informāciju. Informācija par kiberdrošību nodrošināt, ka jūs veidojat precīzus arī plānus par iespējamiem uzbrukumiem, kur jūs vēlaties novērst, samazināt, kas tad ir galvenokārt vērsti uz kritisko infrastruktūru un ekonomikas um, um mērķiem. Ja mēs labāk spējam informēt, uh, iegūstam zināšanas, tad mēs labāk arī varam reaģēt. Un jūs arī novērst, varat novērst uzbrukums nacionālajai infrastruktūrai. pamatā. Tas nozīmē, ja mēs darbojamies, mēs arī varam samazināt arī šeit uzbrucēju iespējas panākt labus rezultātus. Galu galā mēs saprotam, ka, ja jums ir izstrādāta sava draudu novēršanas kampaņa, tad mēs arī varam savstarpēji to izmantot. Par privātumu Mums ir, protams, šodien īpaši svarīgi jautājumi, kā mēs varam nodrošināt šeit arī, kāds ir intelektuāla īpašuma tiesības, konkurētspējas priekšrocības, daudz lietas, kas īstenībā liek uzņēmums sacīt, nē, nē, mēs gan savu informāciju nevienam neteiksim. Bet tieši tas ir tas svarīgākais, mums jānodrošina. Ja mēs arī apmaināmies ar informāciju, arī finanšu nozarē, tad, protams, mēs, tas, nāk, um, tas nāk par labu sabiedrībai kopumā. Bet tas nav, protams, mūsu konkurences priekšrocībai par labu nenāk. Mēs vēlamies noteikt, protams, arī datu konfidenciālitātes aizsardzības e, brīdinājums un daudz cits modeļs. Kā tirgus spēlētāji, mēs, protams, esam, mums viss ir skaidrs, mums nevajag jau domāt, ka jūs kaut ko labu darat, lai jums kāds uzbruktu ļauni. Tur īstenībā ir jāskatās savādāk ja mēs skatāmies paaugstinājot tie riski, kā jūs varat arī nodrošināt finanšu ietekmes paaugstināšanu, tam visam, protams, negatīvas sekas, un tas arī viss turpināsies, ja jūs to nopietni neizvērtēsiet un nerīkosties nākotnē. Privātums, protams, ir mūsu visu tā kā bažas, un, un tādā ziņā mums ir jārīkos, lai jūs to varētu reaģēt, nevis kaut kādā veidā tikai pasīvi novērot. Tāpēc jāsaprot, ko kiberdraudi nozīmē organizācijai, lai arī visi varētu labi sadarboties un to saprot. Paldies. Well, thank you all very much for... Liels paldies, ka dalījāties savā pieredzē ar mums. Tas ir viss bijis ārkārtīgi interesanti. Tagad jāsaka, nav īpaši daudz laika vairs palicis mūsu koordinatoru, eh, jo mums jāsāk koordinatoru sanāksme, bet es domāju, ka mūsu divi koordinatori neiebildīs, ka mēs paildzināsim šo sēdes daļu. Es gribētu dot Giuseppe Vermonti iespēju atbildēt uz uh, uzdotajiem jautājumiem. Uh, Andrēs Švāba kungs, vai jums ir kādi jautājumi, kādi konkrēti jautājumi, ko es gribētu uzdot šobrīd? Skipnēt priekšsādātāji. Tātad uzklausot četras uzrunas, um, tur parādās daudz pretrunas un daudz jautājumu, kurus es, protams, visu tādu nevaru aktualizēt, bet divas gan. Thank you. Samuelsen kungu jautājums, komentārs par definīcijām par kritisko infrastruktūru. Un viņš norāda, ka Eiropas komisijas pieeja ir pārāk plaša. Tas, protams, nonāk pretrunā ar Valtera kunga uzstādījumu, kas sacīja, ka tikpat labi ir ūdens apgāde būtu jāiekļauj. Vācijas ūdens apgādes sam apsainiekot savukārt ir jau signalizējuši, teikšu, nekādā gadījumā mūs tur nedrīkst iekļaut. Tā kā īstenībā tas jau ir tad atvērts jautājums, kas ir kritiskā infrastruktūra, tā kā vairāks pretrunas, bet risinājumu šobrīd nav. Varbūt, ka varētu arī jūs kā visi paneļu dalībnieki pateikt savu viedokli par šo infrastruktūras definīciju. Un otrs ir komentārs. Ar šo direktīvu mēs vēlamies nodrošināt labāku sadarbību starp tirgus spēlētājiem. Mēs vēlamies panākt lielāku caurskatāmību par iespējamiem arī iespējamiem informācijas noplūdēm, par iespējamiem uzbrukumiem. Vienlaiks mēs vēlamies to piedāvāt tādā veidā, kas iedrošina sadarbību, nevis to noslāpē. Un tādēļ Valteri kungs norādīja jau arī, ka šo informāciju nevajadzētu tā paturēt pie sevis, bet vai jūs to domājat tīri provokatīvi, vai jūs tiešām reāli tā arī domājat, ka informācija par to, ka jums ir bijusi kāda informācijas noplūde vai kaut kāda tur ir trūkuma deficīti, par to vajadzētu visam uzreiz tad pastāstīt un def, arī iz, mm, tā kā tas būtu vēlams. Lai gan iespējams tad jau ir kaut kāda cita risinājuma starp laikā atrasti. Nu tie ir tie divi galvenie jautājumi, pārējais droši vien tad nevar šobrīd vairs paspēt. Uh, good. Um... Ļoti labi. Vai ir vēl kādi citi kolēģi, kuriem ir jautājumi? Džuzepa, vai jūs gribētu tagad uh, kaut ko teikt, vai jums ir jautājumi, vai arī jūs gribat izdarīt kopsvilkumu, kā darīsim? I'll, I'll a... Labi, Džuzepa, varbūt uh, jūs varat izteikt dažus komentārus, un pēc tam es došu katram no četriem mūsu viesiem minūtu tādam kopsvilkumam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ar jūsu atļauju gribu izteikt četrus komentārus. Man ir daudz vēl citi, bet es izteikšu tikai četrus no šiem komentāriem. Pirmais jautājums Jūs teicāt, ka ir tāds provokatīvs jautājums radies. No, regulate... Vai mēs varam regulēt uzticību? Nē, bet vai mēs varam regulēt uzticību virzošus faktorus? Nu, tad daudzos piemēros Eiropas tiesību aktos, piemēram, ir sadarbība minēta, uzticības eh, faktori, lai nodrošinātu sadarbību vai iekļaujošāku e, sadarbību Eiropas Savienībā. Tātad kāds piemērs varētu minēt? Sadarbības prasības, piemēram, um, uh, the, uh, the cooperation in the field. Sabiedrisko pakalpojumu jomā, tāpat arī veselības jomā, tātad, lai varētu cīnīties pret pārobežu veselības uh, apdraudējumiem. 1.14 nav iekšējā tirgus eh, pamata pants, bet tomēr tas nosaka prasības sadarbībai. Joma, ko jūs labi pazīstat un kuru pazīst arī labi Andrēs Švāba kungs, ir patērētāja aizsardzība. Patērētāja aizsardzības sadarbības tīkls, kas nosaka un prasa, ka ja kāds pārkāp patērētāja tiesības, tad konkrētajai struktūrai ir jādarbojas eh, tā patērētāja vārdā, kas ir cietis arī citā dalība valstī un kas ir cietis no kādas eh, noziedzīgas vai pārkāpjošas prakses, kur atrodas šī organizācija. Tā tad ir daudz dažādu piemēru. Um, well, like say... Jā, kā es teicu, es gribētu teikt daudzas lietas par uh, ierobežojumiem brīvprātīgai pieejai, ko esam piekopuši līdz šim, bet galvenais eh, ierobežojums ir izslēgšana, tātad fakts, ka nacionālās iespējas ir kā priekšnosacījums sadarbībai, vienlīdzīgai sadarbībai ar citām dalību valstīm. Šobrīd ir desmit dalību valstis Un tas nav nekāds pārka, pārsteigums, ka dažas no tām ir, nu, tā gluži neviennozīmīgi noskaņots attiecībā uz direktīvu. Un lielākais vairums dalību valstu, jeb 17 vai pat 18 dalību valsts, ir izslēgts šobrīd. Un no Briseles viedokļa, manuprāt, tas ir, nu, tas dīvains pasākums. Un arī attiecībā uz visu Eiropas Savienības vērtību ķēdes drošību tas ir dīvaini, jo vājākie posmi ķēdē var būt tik tikt izmantoti par eh, apdraudējumu un par sliktu visiem pārējiem. Mēs daudz runājām par to, kas ir likts uz spēles. For the, for the gan eh, tirgus operatoriem, gan eh, tirgus dalībniekiem, tā tad viņu pienākums ņemt vērā dažādo menedžmentu kultūru. Mēs domājam, ka prasības šeit nav nepieciešams, bet stratēģijā ir vairāk, tā teikt, stimuli. Meeting of the network and nākošā drošības platformas sēde notiks, un tur tiks runāts par privāto un valsts sadarbību, un tur būs centieni identificēt labāko praksi, tātad standartus, balstoties, protams, uz esošiem starptautiskiem standartiem, un tāpat konstatēt arī stimulus, lai veicinātu standartu pārņemšanu un izmantošanu no dažādu tirgus operātoru puses arī valsts administrācijā. Visbeidzot. Es varbūt nerunāšu par apsvērumu, par eh, pārkāpumu notikumu publicēšanu. Ko mēs esam no nozares dzirdējuši? Ka ziņošana vai signalizēšana par programmatūras vai tehnoloģiju pakļautību riskam varbūt nav īpaši produktīva pieeja. Tas varētu būt tā pretproduktīvi. Tas nozīmē, ka visi konkrētie uzņēmumi, kas izmanto konkrēto programmatūru vai tehnisko aprīkojumu, kļūst par tādu kā mērķi. Un nevajadzētu arī prauks novērtēt tās izmaksas tam, ko mēs eh, darām. Es domāju, ka šīs izmaksas joprojām ir samērā proporcionālas. Mēs esam centušies izstrādāt šīs eh, izmaksas aprēķināt pēc iespējas labāk mūsu ietekmes novērtējumā un mums ir zināmi aprēķini Jūs droši vien zinat, ka 13. pāns telekomunikācija pamadirektīvā nopras, eh, nosaka, ka telekomunikāciju uzņēmumiem ir jābūt riska menedžmenta pasākumiem un ziņojumiem par svarīgākajiem pārkāpumiem. Tātad balstoties uz, uz NISA eh, aplēsēm, smagu pārkāpumu ziņojumu apjomam vajadzētu būt 1700 no šiem pārkāpumiem tikai 100, nē, es atvainos 250, saka runātājs. Visā Eiropā tie tiek izpētīti, izmeklēti, padziļināti. Tātad mēs esam pārliecināti, ka izmaksas, ko tas radīs uzņēmumiem un arī mazos un vidējos uzņēmums, ka tās ir ļoti proporcionālas. Paldies! Paldies! par eh, tik tiešu atbildi uz jautājumiem. Ko es tagad darīšu? Varbūt katrs mūsu viesis varētu īsi atbildēt švāba kunga jautājumiem, un eh, varbūt kādu vēl citu jautājumu sāksim ar. Uh, Otrā raunda runātājiem, un ja kāds pirmā raunda runātājs vēl grib ko teikt, tad lūdzu dodiet man uh, zīmi Sempels kungs pirmais. Paldies! Es domāju, ka te ir daudz pretrunu eh, informācijas un kiberdrošībā. Un, manuprāt, ir daudz viedokļu un ir labi, ka ir šie viedokļi. No vienas puses ir ļoti labi. Mēs norādam, jā, ka ir eh, problēmas ar eh, ziņošanu par produktu pakļāvītību apdraudējumam, un no otras puses ir labi, ka caurskatāmība un ziņošana, signalizēšana par šiem jautājumiem ir līdzsvars un ir kaut kāds vidusceļš, un es domāju, ka katrā gadījumā kaut kas notiek, un mums vajadzētu novērtēt to, ka dažkārt organizācijas uh, reizēm apvienosies, teiksim, apvienos savus centienus, lai vajagtu vairāk pierādījumu, lai labāk varētu reaģēt, un lai arī, arī varētu palīdzēt uh, kaut kādām tādākām juridiskām procedūrām, ja tās sekot. Tā tad jā, abas lietas ir būtiskas, bet uh, Es domāju, ka tas viss ir atkarīgs no katra konkrētā gadījuma, kas notiek. Um, yes, tas. tas... Paldies. Uh, vulnerability information was like. Uh, šī informācija bija nopietna, ko es minēju uh, par ievainojamību. Ja jūs atklājat, ka ir vājās vietas un tad dodat laiku programmas ražotājam atrast risinājumu, un ja viņš to uh, izdara, uh, tad pēc uh, tam, kad šis risinājums ir sagatavots, jums ir jāpublicē informācija par draudiem, jo citādi šie noziedznieki būs vienīgie, kas zinās, kā uzbrukt šai vājajai vietai jo eh, risinājums nu, piedāvā visu eh, šī programmas uzlabotā versija, satur gan problēmas aprakstu, gan arī eh, risinājumu. Tātad tikko šis risinājums parādās, tad arī informācija par problēmu ir pieejama. Un uh, nav nekāda iemesla, kāpēc nepublicēt detalizēti informāciju par problēmu. Un nu, es esmu pārliecināts, ka programmu e, pārdevēji negrib e, šo informāciju izplatīt, jo neviens jau negribēs e, parādīt, ka viņš bija tas, kas izdarīja kaut ko nepareizu, bet mums ir vajadzīga e, šāda rīcība, lai arī programmas pārdevējs būtu ieinteresēts e, ražot labākas un drošākas programmas nākotnē. Un mums ir e, arī jāņem vērā īpaši gadījumi, kad nav vairs programmas ražotāja vai viņš negrib eh, sadarboties. Paldies, Nilsankungs. Dažas piezīmes tika minēts, ka ir ļoti daudz pretrunu. Es domāju, ka eh, mums eh, ir jāatrod līdzekļi kā eh, nozares pārstāvji un valdība varētu un infrastruktūras pārstāvji varētu sadarboties. Eh, un ir vajadzīga informācijas apmaiņa, draudu analīze. Šeit var gan eh, valsts, gan privātais sektors sadarboties, lai uzlabotu tīklu drošību. Tā tad ir vajadzīgs darbs, lai uh, Eh, tikt galā ar šīm pretrunām, jo nu, ir mehānismi, kas ir jāpilnveido tālāk. Eh, vispār mēs redzam, eh, ka Eiropā šī trešo pušu palīdzība ļautu izveidot vienotu pieeju un tā tad arī ietaupīt izmaksas Eh, ja būtu eh, dažādi risinājumi katrā valstī, tad eh, tas būtu ļoti apgrūtinoši. Šeit problēmām ir arī starptautiska perspektīva, ja mēs runājam par starptautiskiem standartiem. Arī ir, piemēram, sadarbība starptautiskā mērogā ar ASV kiberdrošības jautājumā Un ja mēs strādājam kopā, tad varam atrast labāku mehānismu. Paldies, tātad Samuelson kungs, eh, paldies eh, par eh, šiem svar, šīm svarīgajām infrastruktūram vai svarīgiem uzņēmumiem. Būtu, piemēram, jārunā šeit arī par gāzi, elektroenerģiju un uh, ūdeni, bet, eh, piemēram, kas notikt ar sociālajiem tīkliem, bez eh, kuriem eh, arī nevar iztikt, ja tiem ir uzbrukts. Un šeit ir ņemts vērā tikai uzņēmumu strādājošo skaits, bet tas nav vienīgais rādītājs, jo var būt eh, milzīgs eh, internetu uzņēmums ar eh, nelielu darbinieku skaitu. Paldies! Paldies! Es gribu jums visiem pateikties par piedalīšanos. Bija interesanta diena un šis bija tiešām rāžīgas sadarbības piemērs. Jūs devāt daudz materiālu pārdomām. Nu, mums uh, nav laika kopsavilkumam, jūs vēl gribētu kaut ko teikt. Tā tad uh, paldies, ka jūs šo interesanto grupu uh, uzaicinājāt, un uh, mums ir uh, ziņojums, uh, ziņojums skatīsim līdz jūnija beigām, un par digitālo darba kārtību. Eh, rīt eh, es piedalīšos Švābu kungu vietā eh, pasākumā par digitālo kārtību rīt pēcpusdienā. Un tad mēs turpināsim skatīt šo ziņojumu un pieņemsim to līdz novembrim. Paldies! Nu, man ļoti žēl, bet tagad mums ir eh, jābeidz šī sanāksme, jo tagad visi koordinātori ir ieradušies. Paldies par ierašanos. Nu, žēl, ka bija tik eh, maz laika, bet mēs eh, ceram vēl ar jums strādāt tālāk.